Did you announce <clears throat> Sorry. Good morning, um, everybody. Uh, welcome to our meeting of. Labrīt, dāmas un kungi. Prieks jūs sveicināt mūsu šodienas sanāksmē. Un pirms mēs ķeramies pie pirmā darba kārtības jautājuma. Es zinu, ka arī tulkiem ir paziņojums. Un aicinu visus uzlikt austiņas un noklausīties savā valodā. Uh, šo paziņojumu. Un paziņojums ir tāds vienkārši, ka tulki ievēro strikti savu darbu laiku, tātad sanāksmes noteikto laiku. Thank you very much uh, to the interpreters. Priekšsēdētāji, paldies visiem tulkiem par jūsu darbu, un es ceru, ka mums izdosies atrast visiem pieņemamu risinājumu. Labi, līdz tam mēs ķeramies pie mūsu šodienas darba kārtības uh, izskatīšanas, un mums ir jāizskata jūsu jau iesniegtie grozījumi par uh, Eh, padoms un Eiropas parlamenta regulumu par veselības aprūpas tehnoloģiju novērtēšanu. Un mūsu referents šeit ir Buzokungs. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Ja pavisam īsti, tad es jums pastāstīšu, par ko galvenokārt grozījumi un kāda ir man kā referenta nostāja. Arī, protams, mēs turpinām vēl arī darbu ar ēnu referentiem, lai arī turpinātu šī darba tālāku virzīšanu, gatavotos balsojumam. Vēlos pirmkārt pateikties arī visam, eh, un mēs saņemam 128 eh, grozījumus, un 77 no tiem ir par man sagatavoto atzinumu. Un te ir galvenie septiņi virzieni. Viens ir eh, pārvaldība un caurskatāmības un labs pārvaldības princips, vienlaikus nodrošinot arī līdzsvaru ar konfidencialitātes principu ievērošanu jo te ļoti jābūt uzmanīgi, mēs runājam par pacientu sensitīvo datu izmantošanu un to atklāšanu. Un līdz to arī uh, konkrētie grozījumi, kas ir par interešu konfliktu. Trešais virziens ir uh, par balsojumu, tātad vairākuma balsojums. Vairākums no grozījuma iestājas par divu trešdaļu um, vairākuma balsojumu. Tāpat arī tas atspoguļas ITRE komitejā, kur esmu ēnu referents. Uh, Nu, izskatās, ka tāds arī varētu būt parlamenta piedāvājums, un saprotam šādu motivāciju. Ceturtais, kur mēs esam 144, 148, 150 līdz 157, 158 šie grozījumi. Faktiski domāju, ka mēs varam runāt par jau plašāku jautājumu skatīšanu, ne tikai saukto pacientu advokatūru. Tātad tie ļoti plaši jāskatās no uh, patērētāja viedokļa. Te būtu ļoti svarīgi dzirdēt jūsu viedokļi, ja? kādi ir jūsu galvenokārt argumenti. Sestais virziens - apstrīdēšanas iespējas un aktualizēšanas, datu aktualizēšanas iespējas. To es pilnībā atbalstu arī šajā atzinumā. Un tālāk ir par draudētiem aktiem un īstenošanas aktiem. Nu, te es runāju, mums ir šī pašā koordinācijas grupa, kurai tiktu piešķirt šāds pilnvars. Te būtu ļoti liederīgi tomēr uzklausīt arī parlamenta juridiskā dienas atzinumu par tiesisko pamatojumu šāda lēmuma piešķiršanai, tātad koordinācijas grupai piešķirot īpašas pilnvaras. Un visbeidzot, beidzamais virziens - medicīnas ierīces, jo mēs kā parlaments tagad stāvam trīs izvēļu priekšā Es domāju, mums te vēl noteikti vajadzēs tehniskā līmenī pie tā strādāt, lai atrastu kompromisu. Lūk, septiņi galvenie virzieni, septiņi galvenie jautājumu bloki, un labprāt uzklausīšu jūsu tālākos arī argumentus un ieteikums, uh, virzoties jau uz kompromisiem. Paldies! Paldies, Busoja kungam! Un Fasvāls kundze lūdzu uzreiz kā nu referents sociāldemokrātu vārdā. Brīd priekšstādājas kundze, darbie kolēģi, es paskatījos uz visiem grozījumiem un varētu teikt, ka atbalstu daudz no tiem, tie patiesi ir pareizajā virzienā. Un vēlreiz vēlos uzsvērt to, ka jau 2017. gada martā, nu, vairāk nekā gads ir pagājis, pašincitīvu ziņojumu ietveros iestājāmies par šo veselības tehnoloģiju labāku novērtējumu, labāku pieeju ārstniecības līdzekļiem. Manuprāt, šeit ir pietiekami daudz uh, pievienotās vērtības iespēju un uh, uzlabo pacientu stāvokli. Tādēļ tiem, kas, kam ir vajadzīga palīdzība, kam ir slimi, tiek palīdzēts. Mums patiesi jānodrošina tas, ka Eiropas pilsoņi var ātri iegūt uh, pieju inovatīviem medicīnas produktiem. Sadarbība Eiropas līmenī nesta labumu visiem pilsoņiem. Ilgi dalībvalsts ir sadarbojušās brīvprātīgi HTR satvaros, un tagad pienācis laiks spērt jaunu soli. Kā jau esmu dzirdējis no daudzām pusēm Envi komitejā, plašs vairākums kolēģu arī šeit parlamentā un arī visas iestaisītās puses un ieinteresētās apvienības ir paudušas viedokli par to, ka komisijas priekšlikums ir atbalstāms par šo sadarbību Eiropas Savienības līmenī. Savukārt um, diskusijas padomē ir attiecībā uz sadarbību lēnas un kavējas. Norādīšu nu, uz trīs būtiskākajiem punktiem, kas, kurus pieminēju jau pagājušais, bet kas ir ļoti nozīmīgi. Pirmkārt, visa HTR procesa ietveros plašāku caurskatāmību. Visiem datiem ir jābūt publiski pieejamiem, jo tikai šādā veidā var radīt uzticību plašāku sadarbību ar sociālajiem partneriem, arī viņiem vajadzētu dot iespēju sadarboties un treškārt pieejama un pietiekama finansējuma iespējas. Nu, nekādā brīdī nevajadzētu ļaut lobbyistiem ietekmēt uh, šo procesu, lēmiem jābūt bezparteiskiem un objektīviem. Šie punkti manā skatījumā ir ārkārtīgi uh, nozīmīgi, un es ceru, ka referents varēs tos ievērot. Paldies! Paldies, Salak EKR, vadā Dantalka kungs. Lūdzu, Den. Jā, ja, paldies! Izdevās atbraukt laikā par spīti Briseles satiksmēm. Paldies eh, Buzokungam par sagroto darbu un paldies tiešām par iespēju piedalīties šajās eh, debatēs par veselības tehnoloģijām. Manuprāt, šis ir ļoti nozīmīgs jautājums. Mēs redzam, ka tas padome ir izraisījis liels tāds eh, šumēšanos. Nacionālajā parlamentā arī ir reaģējuši jo te ir ļoti liels jautājums par to, ka varētu samazināt augstos standartus atsevišķās valstīs, kuras noteikuši ļoti augstus standartus. Tātad mēs runājam par to, ka mēs nosakam šo veselības aprūpas tehnoloģiju novērtēšanu, kur atsevišķām ierīcēm varam noteikt šo papildus ārstniecisko iedarbību. Nu, Mēs redzam, ka faktiski jau iegūmi ir redzami. Mēs jums izdosies uzlabot standārts un samazināt šādu ierīču un tehnoloģiju izmaksas. Uh, Un, protams, ka vairs nebūs katrai valstī atsevišķā veidā šo klīnisko novērtēšanu, bet izšķiroši svarīgi šajā gadījumā ir uzticēšanās starp valstu atšķirīgām iestādēm. Un tādēļ EKR mums, protams, arī ir ļoti svarīgs subsidaritātes princips, ko jau ir, ko, par ko ir norādījuši atsevišķo valstu parlamenti. Tādēļ mēs iestatos par zinām garantijām īpaši 8. pantā, kur ir nepieciešams. Uh, Ah, atrunāt, ka mm, tātad eh, vairs eh, nacionāla līmenī neveic papildus novērtējumu par jau novērtētām tehnoloģijām. Un arī par ierīcēm, kas ir ah, pirmā tipa ierīces, kā to uz ko signalizējuši arī Aldis kolēģi. Tātad eh, šie tomēr ir mūsu satraucoši punkti, un mums ir jāiestājas, lai augstākā līmeņa standarti tiktu nodrošināti un turpināti. Un tomēr mēs iestāmies par šīs sistēmas uh, virzīšanu, Um, uzmanoties, protams, ka tas nenodara kādu kaitējumu atsevišķām dalībvalstīm. Bet, nu, galu galā mēs esam gatavi arī turpināt sadarbību, lai arī izveidot tādu skaidru pārliecinošu atzinumu. Paldies! Mm, citu pārstāvi grupu, politisko grupu pārstāvi skatās nav. Nē, lūdzu, Aldis vārdā. Dita, lūdzu. Jā, paldies, priekšsādātāji. Arī es vēlos pateikties referentām par viņu sagatavot atzinumu Aldei īstenībā ir ļoti svarīgs šis sākotnējais komisijas priekšlikums. Jūs skatām, tā ir iekļauta pareizā pieeja. Tātad ir jāveidojas e- Eiropas vienoto tehnoloģiju novērtēšanu, nevis katras dalībvalsts īstenot atsevišķo novērtēšanu. Jo ir skaidrs uh, uzstādījums, tad mums izdotos ar šādu pieeju samazināt administīvos logu. Bet vienlaikus apzināmies, ka padomē šīs diskusijas šobrīd ir ļoti sarežģītas, uh, dalībvalstis nesteidz at, uh, ie, <clears throat> ievies šādu sistēmu, jo nu, līdzinējās novērtēšanas sistēmas katrā valstī atšķiras. Un mēs redzam, ka jaunā sistēma, tātad Eiropas, nevarētu būt vienkārši tāda kā papildus sistēma un uh, saglabāt visas nacionālās. Tas tomēr būtu nepareizs solis, tas nesamazinātu administīvo slogu, līdz to tas nebūtu vēlams. Nedz arī ir vēlams, kā dublējas šie uh, novērtēšanas procesi. Tādēļ atsevišķi piedāvātie grozījumi 8. pantam, kur runā tikai par brīvprātīgu ieviešanas kārtību, mūsuprāt, ir nu varbūt nevēlamais ceļš. Vienlaikus mēs saprotam, ka dalībvalstīs ir ieviesas atšķirīgas sistēmas un, uh, lai to visu sajūtu kopā, tas prasīs vēl tādu papildus novērtēšanu. Nu, var jau būt, ka varētu būt risinājums, kā tas atspoguļots 118, 119 un 116 grozījumos, kur runā par tādu papildus jauno tādu pārvarēšanas soli, kas ļautu dalībvalstīm saglabāt savu HTA līdzinējo uh, sistēmu uz zinām laiku. Vēl Aldei grupai mums ir liels jautājums par darbības jomu un medicīnas ierīču iekļaušanu. Uh, Ah, komisija tur runā par augstā riskā ah, medicīnas ierīcēm, kas tiktu pakļauts eh, šādai eh, klīniskās novērtēšanas procedūrai un kas arī in vitro eh, medicīnas ierīces. Līdz šim medicīnas ierīces nav pakļauts HTA, ah, jeb veselības aprūpas tehnoloģiju novērtēšanas sistēmai daudzās dalībvalstīs un vairums medicīnas ierīču līdz ar to arī nav kompensējamie Mm, medikamentu, jeb ierīču sarakstos. Tas ir, parasti tiek regulēts ar atsevišķu tiesību aktu palīdzību, kur mēs runājam par šī ierīču izmantošanas kompensācijām. Un ja tagad iekļautu šajā darbības jomā, mēs tomēr uzskatām, ka tas radītu pārāk lieku administrīvo slogu, bet nedot vēlamo rezultātu. Jo gal galā valstīs kompensējamo zāļu un ierīču saraksti ir veidot atšķirīgi. Uh, Tādēļ šīs medicīnas ierīces, kas nepakļautos uh, kompensējumai kārtībai, nu, līdz to nebūtu liederīgi šeit iekļaut darba, uh, darbības tvērumā, uh, jomā. Tātad, ja galu galā tomēr tas tiktu iekļūts, nu, tas būtu, manuprāt, nepareizais solis. Jo medicīnas ierīces un zāles ir, nu, nu tur īstenībā ir milzīga atšķirības ar šiem lietām zāles. Ir skaidri, mēs saprotam, medicīnas ierīce savukārt ir kā atbalsta uh, tikai nu, ierīce ārstnieciskā laikā. Piemēram, sirds uh, ritmu uzturētāji. E, nu, tur katrā ziņā būtu jāregulē cita veida mm, likumiem un nevajadzētu iekļaut vispārīgā šajā tvērumā. Uh, jo tas ļoti sarežģītu ārstu un medicīnas personālu darbu. Tas šeit nav viss ņemts ārā. Savukārt nav ņemts ārā, piemēram, ķirurģiskās iejaukšanās kārtība un kāds ir atrunāts, galu galā tas jau nav standartizēts procedūras visā Eiropā. Galu galā arī jāņem vērā, ka mums ir papildus jau spēkā citi Eiropas tiesību akti par augstākajiem standartiem attiecību uz medicīnas ierīcēm. Tā kā mēs runājam par efektivitāti, nevis par drošību, jeb nekaitīgumu. Līdz ar to mēs nevaram atbalstīt medicīnas ierīču iekļaušanu darbības jomā. Droši vien vairāk neko neteikšu, es jau tāpat izteicos ļoti gari, un es tikai ceru, ka mēs turpināsim sadarbību. Paldies! Paldies! Neviens cits šobrīd nav lūdzu vārdu no ēnu referentiem. Līdz to varam teikt, esam izskatījuši apkārtības punktu. Ja vien varbūt referents jūs pats vēlētos, ko teikt, kāds galvārds. Ja paldies visiem kolēģiem, kā Dalta kungs arī norādīja, protams, šis jautājums nemaz nav tik ļoti pretrunīgs, te vienīgais ir šīs medicīnas ierīču jautājums. Tas ir ļoti svarīgs arī, arī paralēli NV komitejā un padomē. Un, protams, tad izvēles varianti ir vairāki. Vai nu mēs sašaurinām darbības jomu, vai arī mm, pieturamies pie Eiropas komisijas sākotnējā priekšlikuma un domāju, ka mēs atradīsim kompromisu. Paldies! Paldies! Līdz to kompromisu priekšlikumus izskatīsim 11. jūlijā. Labi, līdz to esam izskatījuši darba kārtības jautājumu. Un ir laiks eh, balsošanai. Un pirmais balsojums mums būs par um, visai Eiropas eh, personīgās pensijas produktiem. Tātad mūsu kolēģe Kolina Langenskundze ir referente. Un eh, esat gatavi, varam sākt balsojumu. Ah, and I just hear that the first... Um... Es, uh, 144. grūdiems uh, pirmais, par ko būtu jābalso, ir atcelts, tātad kompromiss viens par pret atturas pieņemts. Grozījums 261 par pret atturas noraidīts. 262 par pret atturas noraidīts. 263 par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim, pārbaudīsim 263 also depends. Mais tu, tu votes plus et tu dis non. <laughs> yeah, we close the vote. Beidzam balsot. Ļoti skaidri. Noraidīts. Grozījums 27 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Pārbaudam 27. grozījumu lūdzu. Viens EKR deputāts par daudz. Lūdzu, beidzam balsot. Pieņemts. 264. atkarīt grozījums 28 par, pret, atturas pieņemts, 265 par, pret, atturas noraidīts, 29 par, pret atturas nu, pārbaudīsim. Grozījums numur 29 lūdzu. Close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 266 par pret atturas pieņemts. 267. atkrīt. Balsosim 267 par, pret, atturas, noraidīts. 30 par, pret, atturas, pārbaudīsim. Pārbaudām 30. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 268 par pret atturas noraidīts. 269 par pret atsakās pārbaudīsim 269 vēl vienreiz. Noraidīts. 33 par pret atturas pieņems 34 par pret atturas pieņems 270 par pret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 Beidzam balsot, noraidīts. Divsimt septiņdesmit astoņi pār pret atturas. Pārbaudīsim, pārbaudīsim 278, lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts kompromiss 3 par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums 282 par 282 jo pārējie kompromisi ir balsoti blokā. Tātad 282 par pret atturas noraidīts, 283 par pret atturas noraidīts. 379. So it's a couple of pages further, but... Tātad pāris lapas puses uz priekšu. 379. 379.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 atturas noraidīts. Kompromiss. Nē, grozījums 73 par pret atturas. Pārbaudīsim, pārbaudīsim 73. grozījumu lūdzu. Un beidzam balsot. Pieņemts. 74 par pret atturas pieņemts 75 par pret atturas pārbaudīsim. Pārbaudīsim 75. To. Pieņemts. Nākamais atkrīt 76 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 20 par pret atturas pieņemts. Grozījums 429. Visi atradus 499 par, pret, atturas, noraidīts. Labi, tad vēl vienreiz. Lapas puses nav visiem. Man tā ir, piemēram, 19. lapas puse, un es nezinu, kā jums dažiem ir 18. Tātad ap kaut kur šo lapas pusi. Četrsimt divdesmit devītais, visi atraduši, tātad eh, balsojam vēl vienreiz, četrsimt divdesmit deviņi par, pret, atturas, noraidīts. Deviņdesmit pirmais. Nē, 431. par pret atturas noraidīts. 432. par pret atturas pārbaudīsim, pārbaudīsim 432. lūdzu. We close the vote and it is adopted. Then we... Uh... Pieņemts. 40, 36 par pret atturas noraidīts. Tad kompromiss 28 par pret atturas pieņemts. 101. grozījums. And apparently, Mrs. Colin Langen, you... Kolina Langens kundze mutiskais grozījums, kas ir pievienots 101. grozījumam. Tas nav iekļauts sarakstā, bet ja jūs to varētu nolasīt šo mutisko grozījumu, ko jūs gribētu izteikt, lūdzu. um, we want to make an addition, a detailed information. Tātad detalizēta informācija par EPP e produktiem un uh, jauni, jaunas nacionālās uh, nodaļas, uh, piemēram, biometriskie riski un citi, par tiem tiek sniegta informācija. Tāds ir šis mutiskais uh, grozījums, ko es gribētu pievienot. Kaspar? šo. Pieņemts. 31. Kas par? Pret. 509. Tas atkal ir pāris lapas tālāk, vai visi to ir atraduši. Tātad par, pret.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 pret atturas noraidīts. 100, 107 par pret atturas pieņemts. 522 par pret atturas noraidīts. 523 par pret atturas pārvaldīsim. 523. Votes. Beidzam balsot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 atturas. Pārbaudīsim. 528 lūdzu. Beidzam balsot. 529 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. 529. Pārbaudam. Beidzam balsot. Noraidīts. 110 par pret atturas pieņemts. 530 par pret atturas pieņemts, man liekas, bet man gribētos pārbaudīs pārbaudām 530 lūdzu. Un beidzam balsot noraidīts. 111 par pret atturas pieņemts. Seko. Piecsimt četrdesmit piektais par pret atturas noraidīts. 546 par pret atturas noraidīts. 547 117 par pret atturas. Pārbaudīsim, pārbaudam 117. lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 547 par pret. Ko dara tautas partijas grupa? Tautas partija 547. vai ir kāds jautājums? Pret, tātad pret noraidīts. 548. par, pret, atturas noraidīts. 549. par, pret, atturas noraidīts. 550. par, pret, atturas noraidīts. 551. par, pret, atturas pieņemts. 100. Uh, eh, 18 pār pret atturas pieņemts. 522 pār atturas pieņemts. 553 pār pret atturas. 120 pār pret atturas pieņemts. 554 pār pret atturas pieņemts. 555 pār pret pret atturas. 122 par pret atturas. Domāju, ka norādīs, bet pārbaudām, pārbaudām 122. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk mēs pārējām pie kompromisa 3-6 par pret atturas pieņemts. Tagad mēs pārējām pie kompromisa 38 par pret atturas pieņemts. Tad grozējums 605. 605. Vai atradāt visu to par? Nē, tas atkrīt tomēr. Tādēļ, ka kompromiss 37 tika pieņemts. Tad mēs varam pāriet pie 606 par pret atturas norādīts, 6 no 7 par pret atturas norādīts, grozījums 136 par pret atturas pieņemts, tālāk kompromis 43 par pret atturas pieņemts, tālāk grozījums 617 par pret atturas norādīts. 138 par pret atturas pieņemts. Simt trīs deviņi par pret atturas norādīts. 620 par pret Kas ir tautas partijas ideja? 620. A, labi. Pret. Atturas. Norādīts. 621 par. Pret. Atturas. Norādīts. 622 par. Pret. Atturas. Norādīts. Pārbaudām 622. Beidzam balsot, <laughs> norādīts. 623 par, pret, atturas, norādīts. 624 par, pret, atturas. Nu, nav viss skaidrs, 624 pārbaudām. Beidzam balsot. Norādīts. 625 par. Pret atturas. Tas laikam ir norādīts. 626 par pret atturas norādīts. Tālāk mēs varam pāriet 627 par pret atturas norādīts. Tālāk 628 par pret atturas norādīts. 629 par pret atturas norādīts.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 Domāju, ka tas ir pieņems, bet pārbaudīsim. Pārbaudīsim 632. Tas ir noraidīts. Tālāk, vai visi piekrīt nākamos grozījumus, kas ir Selimīvoviča kunga blokā par tiem balsot? Visi piekrītāt, tātad no Atvainojos. Nu, sākot no 633 līdz 639. Līdz 38. 633 līdz 638. Iekļaujot. Jā, iekļaujot. Kurš pār? Pret. Atturas. Pārbaudām. Pārbaudām šo bloku. Beidzam balsot. Tas ir norādīts. Tagad 639 par pret atturas norādīts. Tālāk varam iet pie pie apsvērumiem. 145 par pret atturas pieņemts, 146 par pret atturas norādīts, 147 par pret atturas Pieņemts 148 par pret atturas. Pieņemts 140, 150 par 149 atkrīt, tāpēc ka 146 tika pieņemts. Atvainojos jums taisnība. Mana kļūda saka priekšēdētāja. Tagad 149 par pret atturas pieņemts. 150 par pret pret atturas norādīts. Tālāk 151 par pret atturas norādīts. 152 par pret atturas pieņemts. Grozījums 1 par pret atturas pieņemts. 2 par pret atturas pieņemts. Tālāk 155 par 155 par pret atturas norādīts. 156 par pret atturas norādīts. Tālāk trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Grozījums 4 par pret atturas. Pārbaudīsim, pārbaudīsim ceturto grozījumu. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Tālāk grozījums 5 par pret atturas. Pieņemts grozījums 6 par pret atturas. Pieņemts grozījums 7 par pret atturas. Pieņemts 159 par pret atturas. Nav īsti skaidrs. Līdz ar to mēs pārbaudīsim to 159. Lūdzu, balsojiet. Beidzam balsot. Jā, tas ir pieņēmts ļoti skaidri, bet nu, es neredzēju tik skaidri. Atvainojos, saka priekšēdātājs 160 pār pret atturas. Pieņemts tālāk eh, grozījums 8 par pret atturas. Pieņemts grozījums 161 par pret Atturas pieņemts. Simtu. Nē, tas atkrīt. Arī tālāk atkrīt. Tagad 166 par pret atturas. Pieņemts 167 par pret atturas. Noraidīts. Tālāk 168 par pret atturas. Noraidīts. Grūzījums 9 par pret atturas sociāldemokrāti, ko saka šeit. 9, jā, grozījums 9 pieņemts. Tālāk. 173 par pret atturas norādīts. Tālāk 174 par pret atturas pieņemts. 175 par pret atturas norādīts. Tālāk 176 par pret atturas norādīts. 177 par pret atturas. Pārbaudīsim 177. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 178 par pret atturas mums ir jābalso arī par 11. grozījumu. Vispirms. Tātad tagad 11. grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad 178 par pret atturas norēdīts. Tālāk grozījums 180 par pret atturas norēdīts. Tālāk grozījums 197, grozījums 197 par pret atturas. Šķiet, ka tas ir pieņēmts, bet tomēr pārbaudīsim. Tagad pārbaudām 197. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norādīts. 201. grozījums par pret atturas atturas pieņemts. 202 par pret atturas norādīts. 203 par pret atturas norādīts. Tālāk 207 par pret atturas. Pārbaudīsim šo 207. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Tālāk grozījums 208 par pret atturas pieņemts 200. Nē, tas atkrīt. Tālāk 212 par pret norādīts 213 par pret atturas norādīts 214 par pret atturas norādīts 214. 215 par pret atturas noraidīts. 216 par pret atturas. To pārbaudīsim. Pārbaudam 216. grozījumu. Beidzam balsot. Tas ir norādīts. Tālāk grozījums 220 par pret atturas norādīts. Tālāk grozījums 221. Tas ir mutiskais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk 222 par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk grozījums 226 par, pret, atturas, noraidīts. 227 par, pret, atturas, noraidīts norādīts 228 par pret atturas, norādīts 229 par pret atturas, norādīts 230 par pret atturas, norādīts 231 par pret atturas, pieņemts 232 ar 21 par pret atturas, pieņemts 233 Tas atkrīt. Nākamais ir arī atkrīt. Tas nozīmē, ka mēs varam iet pie 200, 254 pār pret atturas. Noraidīts 251 pār pret atturas. Noraidīts 252 pār pret atturas. Noraidīts 25 pār 4 pret atturas. 250 3 atkrīt, 254 par, pret, atturas noraidīts, 255 par, pret, atturas. To pārbaudīsim, tagad pārbaudām. Beidzam balsot. Tas ir skaidri pieņemts. Tālāk. Varam pāriet. 25 par pret atturas pieņemts. 246 par pret atturas pieņemts. 247 par pret atturas noraidīts. 248 par pret atturas. To pārbaudīsim, pārbaudām 248 lūdzu. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Tālāk. 249 pār, pret, atturas, noraidīts. 250 pār, pret, atturas, noraidīts. 251 pār, pret, atturas, noraidīts. 252 atkrīt. Tālāk. 253 pār, pret, atturas, pieņemts. 254 par, pret, atturas, pieņemts 255 par, kas atkrīt, 255, 256 par, pret, atturas, norēdīts, šķiet, mēs pārbaudīsim, lai būtu droši 258. Beidzam balsot. Skaidri noraidīts. Man bija taisnība. 257 par, pret, atturas noraidīts. 258 par, pret, atturas. Šķiet, ka ir pieņēmis, bet tomēr pārbaudīsim 258. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. Galīgais balsojums elektroniski. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 28 pār 5 pret un 2 atturējušies. Apsveicu referentu. Vai jūs vēlaties izteikties? Gribēju tikai pateikt paldies visiem ēnu referentiem. Mēs ļoti labi sadarbojamies. Izniegs paldies. Paldies. Un uh, arī Denis Dejongs grib kaut ko pateikt. Paldies priekšsēdētāji. Es vakar jau paziņoju. Gribu teikt paldies, protams, arī referentei Viss, kas attiec uz patērētāju aizsardzību, to viņa ir ļoti labi izstrādājusi ziņojumā, bet um, tas uh, ekon diskusijas arī parādījās, ka tas uh, tieši ar uh, šiem vispārīgajiem privātiem pensiju maksājumiem nav tieši saistīts tā, kā mēs uh, uh paraudzījāmies, kā tas iedaras pirmajā un otrajā pīlārā. Jā, liels paldies, un tagad mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības, nākamā balsojuma par. Tas ir par valsts uh, iepirkumiem kopējais fakultē un tātad mūsu referents Karlos Kaļu. Tātad tad faktiski Valjons kundze nozīmē iesniedz kursījums NV vārdā. Tātad pirmais grozījums - kompromiss par pret atturs pieņemts. Tālāk 22. par pret atturs pieņemts. Ceturtais kompromiss. Par pret atturs pieņemts. 20. Nē, tālāk. 29. grozījums. Ar mutisko grozījumu ar mutisko grozījumu. Lūdzu. Jā, paldies priekšsarātāji. Vēlējos pēc tam īsi ierosināt šo mutisko grozījumu, kas ir ļoti svarīgs. Tas būtu šāds teksts. Tad mēs runājam par harmonizēšanas kārtību un dalību valstīs, un mēs vēlamies, lai būtu precīzi un skaidri ierakstīts uh, ka 2014. gada direktīvā noteikti izņēmumi par valsts iepirkumiem, par publiskiem iepirkumiem, īpašajiem transporta veidiem, kas ir orientēti uz sabiedriskiem pakalpojumiem, nevis peļņas gūšanu. Tātad tas ir jauns grozījums par 2A punktu. kas par pret atturas noraidīts, manuprāt. Pārbaudām elektroniski šo mutisko grozījumu. Lūdzu, elektroniski. Daudz vēl nav nobalsojuši. Lūdzu, beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. 29. grozījums. Par, pret, atturas, noraidīts. 30. par, pret, atturas, pieņemts. 31. 33. Eh, ne 32. 32. par, pret, atturas, noraidīts. 33. par, pret, atturas, noraidīts. 5. kompromiss par, pret pret atturas pieņemts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tālāk 7. kompromiss par pret atturas pieņemts. 40. grozījums par pret atturas noraidīts. 41. par pret atturas. Manuprāt, pieņemts. Lūdzu, pārbaudām elektroniski. Lūdzu, balsojam par 40, 41. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais kompromiss par, pret, atturas. Pieņemts. Astotais kompromiss par, pret, atturas. Pieņemts. 53. grozījums par, pret, atturas. Pieņemts. 54. par, pret, atturas. Pieņemts. 55. par, pret, atturas. Pieņemts.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 79. par pret atturas pieņemts. 80. par pret atturas pieņemts. 81. par pret atturas. Lūdzu elektroniski par 81. Lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts tālāk 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 807. par pret atturas pieņemts. 808. par pret atturas. Šķiet ir pieņemts, bet pārbaudām elektronisku lūdzu par 808. Beidzam balsot, noraidīts. 89. par, pret, atturas, noraidīts. 90. par, pret, atturas, noraidīts. 91. par, pret, atturas, noraidīts. 92. par, pret, atturas, noraidīts. 93. par, pret, atturas, noraidīts. 94. par, pret, atturas, noraidīts. 95. par, pret, atturas, noraidīts. 96. par, pret, atturas, Nor, eh, pieņemts. 97. par, pret, atturas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 103. par, pret, atturas, pieņemts 104. par, pret, atturas, pieņemts 105. par, pret, atturas, noraidīts 107. par, pret, atturas, noraidīts 108. par, pret, atturas, pieņemts 108.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 pret atturas pieņemts 122. Atkrīt 123 par pret atturas pieņemts 14. kompromiss par pret atturas pieņemts 129 par pret atturas pieņemts 130 par pret atturas pieņemts 130 Pirmais atkrīt. Tālāk. 133. par pret atturas. Noraidīts 134. par pret atturas. Pieņemts 135. par pret atturas. Pieņemts 136. par pret atturas. Noraidīts 137. par pret atturas. Pieņemts. Inta 1 par pret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 Pieņemts. Tālāk. Otrais kompromiss par pret atturis pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturis pieņemts. Devītais grozījums par pret atturis pieņemts. Trīspadsmitais par pret atturis pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas. Lūdzu elektroniski. 15. elektroniski lūdzu. Sešpadsmitais par pret. Faktiski es neredzu vispār nevienu balsojumu. Lūdzu, tūlīt arī beigsim balsot. Lūdzu, pacentieties. Pēc 16. tagad elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. par, pret, atturas. Pieņemts. 18. par, pret, atturas. Pieņemts. 19. par, pret, pieņemts. E, Piedošana noraidīts. Tālāk uh, pirmais grozījums par pret atturas. Pārbaudām elektroniski. Lūdzu par pirmo elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Gala balsojums. Elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 28 balsis par, 2 pret. Apsveicam referentu. Vai jūs vēlaties ko teikt, lūdzu? Jā, ja, paldies priekšsādātāji. Vēlos tikai pateikties par lielisko sadarbību ēnu referentiem. Bija ļoti patīkami ar viņiem sadarboties. Un paldies arī Inte komitejai. Viņi ļoti precīzi grozījumus piedāvāja. Un paldies arī uh, vidas uh, komitejai par iesniegtiem grozījumiem. Dažas uh, īstenībā nu, noraidīju, jo viņi nebija par mūsu jautājumu. Paldies, un es apsveicu jūs. Labi, līdz to tagad varam ķerties pie nākamā darbkārtības jautājuma. Un tas ir plānotā viedokļa apmaiņa par um, to, ka mēs pagarinam uh, dažus noteikumus, kas nav elektroniskie līdzekļi, lai nodrošina muitas kodeksa īstenošanu. Un mūsu referents šeit ir Salimoviča kungs. Un uzreiz gan došu vārdu Aikneres kundzei, kura pārstāv Eiropas komisiju, eh, nodokļu un muitas ģenerāla direktorātu. Aigņu kundze, lūdzu jums vārds. Jā, paldies. Labdien! Paldies par uzaicinājumu piedalīties jūsu komitejas sanāksmē un līdz to iepazīstināt ar sagatavoto priekšlikumu. Mums ir sagatavota arī īsa prezentācija par to, kā mēs ierosinām pagarināt tomēr noteikto pārējais periodu, pārējot uz elektronisko muitas kodeksa ieviešanu, tad ICC sistēmu, un mēs arī atspogļosim iespējamu ietekmi, un attiecīgi jūs varēsiet vēlāk vēl rūpīgi ar to iepazīties par atsevišķiem termiņiem atsevišķajās jomās. Nu, gan vispār jau parlaments un arī jūs komiteja ir ļoti aktīvi strādājusi ar muitas kodeksu kopumā. Un, kā jums zināms, muitas kodeks paredz to, ka datu apmaiņa un datu uzglabāšana jāveic elektroniski. Bet tas ir, protams, milzīga datubāze, kas apvieno aptuveni 70 datubāzes, un nav iespējams izveidot tik milzīgu vienotu datubāzi, tādēļ muitas kodeks. Ir atsevišķs 273. 8. pants, kurš nosaka, ka ir iespējams izmantot arī vēl pārējais periodu sistēmu, um, lai tad varētu izmantot uh, šeit noteikto virzību uz muitas kodeksa uh, ieviešanu elektroniskā veidā, tad bija noteikums līdz 20. gadam. Un tad ir jāveido arī šīs uh, uh reālās datubāzes brīdī, kad tiek pieņemta likumdošana. Tas nozīmē, ka 15. un 6. gadā, kad tika pieņemti īstenošanas un deleģētie akti, piemēram, par to, kā mēs šobrīd varam izmantot UCC IT sistēmas eh, šim sauktājam Proof of Union Status un Savienības status pārbaudē. Nu, tas attiecībā šobrīd ir iespējams izmantot vēl papīra formātu līdz šīs sistēmas pilnībās, pilnīgā izveidēji. Līdz ar to šobrīd vēl ar vienu var izmantot a, eh, papīra sistēmu. brīdī, kamēr vēl nav izveidot šīs elektroniskās sistēmas un IT sistēmas. Arī šo jautājumu esam pārnājuši Tiesniecības komitejā, un līdz šim noteiktais 20. gads, kā ir noteikts 278. pantā muitas kodeksā, te šis termiņš, nu, diemžēl mēs jau tā varam teikt, ka šo termiņu nav iespējams ievērot attiecībā uz visām IT sistēmām. Šeit slaidā jūs redzat aktuālo situāciju, tās atspoguļojumu tad mēs redzam, ka šobrīd ir tā, ka dalībvalsts ir vienojušās par to, ka tiks izveidota UCC darba programma, ko apstiprina komisija, nosakot arī atsevišķus termiņus, atšķirīgus termiņus dažādām IT sistēmām. Tātad pirmkārt jau 17. gadā ir tās bija jāuzsāk, un jūs redzat, ka pelēkajā krāsā slaidā apakšējā daļā jūs redzat, kur ir paralēli arī dalībvalstu uzticētie sistēmas, kas viņam jāizvērš. Savukārt zaļā krāsā ir Eiropas sistēmas, kas būtu piemērams visās dalībvalstīs. Un kas tiek attīstīts jau kā nu korporatīvā līmenī. Tad zaļā krāsā ir iezīmēts, ka tur problēma nav. Savukārt sarkanajā krāsā uzskaitītās, mēs sakam, ka to nevarēsim ieviest līdz 20. gadam. Bet te nav runa gan par šīs sistēmas, ka viņas pašas nebūtu izveidotas, tā arī tas nav. Jona ir par šo saskaņošanu un sistēmu izmantošanu. Un to pilnīgi izmantošana šķiet būs iespējama 21. gadā, nevis 20. gada beigās. Un tad lūk arī argumenti, kādēļ mēs ierosinām atlikt sistēmu ieviešanu. Jo jau no paša sākuma tomēr 20. gads bija ļoti ambiciozs mērķis. Brīdī, kad tika apstiprināts UCC, un noteikti 20. gads, ka termiņš jau izskanēja zināmas bažas. Tomēr bija jāsāk rīkoties, un īstenībā nebija tādas skaidras pārliecības, cik strauji izdosies to virzīt. Un tālāk arī, kad papildus vēl tika noteikts arī delģēšana un iznošanas aktu kompetence, nu, kas savukārt gan tika izstrādāta tikai 14. un 15. gadā. Tas arī nozīmē, ka IT sistēma reālā izstrāde, nu, tā varēja sākties tikai 15. un 16. gadā. Vēl paralēli mēs arī sapratām, ka datu harmonizācijas noteikumi Jums jau noteikti ir zināms šis fakts. Eh, tas bija atsevišķi sarunas ar dalībvalstīm, arī tirzniecības komiteju. Vēlēs tieši, lai mēs saskaņojam arī ar Pasaules muitas organizācijas um, noteiktiem datu standartiem. Un tagad tas nozīmē, ka jebkurš, jebkura datu vienība um, ir jāpārskata un tas faktiski nozīmē daudz mm, lielāku darbu nekā sākotnēji plānots. Un tālāk šī E, saskaņošanu, jeb sequencing. Tas nozīmē, ka mēs izveidām 70 sistēmas e, saskaņā ar šo plānu, bet nav tāds uh, iespējas kaut kā mm, virzīt tikai vienu sistēmu. Tātad katra sistēma ir visu laiku jāskaņo ar visām citām. IT kopīgi, kas tiek veidot uh, muitas uh, nolūkiem ir jāveido tāda, lai vienā sistēmā izmantotie dati būtu trans, pārnesami arī uz otru sistēmu, vienlaikus nodrošinot visus augstākos drošības standartus. Taču šī saskaņošana, sekvencing ir jāievēro. Tas savukārt papildus, prasa papildus laiku. Tālāk atspoguļot šīs sešas sistēmas, kuras skaidri pasakām ir nu, aizkavēsies, uh, Un mēs lūk kopā ar dalībvalstīm un arī tirzniecības pārstāvjiem mēs skaidri esam noteikuši, kuras ir šīs sešas sistēmas, kuras mēs līdz 20. gadam nespēsim attīstīt. Tas arī ir ņemot vērā arī e, šo daudzgadu finanšu plānu. Katru gadu tas tā tika izstrādāts, to apstiprina dalībvalstis, ņemot vērā e-customs, e-muitas, e, pieņemtos iepriekšos lēmumus, Un tas, ko mums ir ko, um, kopīgais lēmums par šo IT sistēmu attīstību. Tas papildus tiek izskatīts arī tirzniecības uh, komitejā. Tāpat arī komisijas kolēģi, kas te ir kopā ar mani šodien, viņi visu laiku risina sarunas paralēli ar dalībvalstīm un uzrauga to, lai visas IT sistēmas tiktu ieviesas saskaņā ar plānu un noteiktām specifikācijām. Tātad, lai viss piedalītos. Tad es minēju šīs sešas sistēmas. Viens ir eh, ar ieviešanas uh, deklarācijām, tālāk, kas ir ICS 2, arī eksporta sistēmas, un papildus arī automatizētā uzraudzība attiecībā par garantijām, un arī tad deklarācija importā precēm. šī CCI eh, centralizētā importa eh, uzskaite, tā ir ļoti svarīga, mm, tieši kā izšķiroši svarīga muitas kodeksam. Un nākotnē, protams, to būs ļoti viegli izmantot, bet pašlaik jau kā muitas kodeks to nosaka, tad, tad ir atsevišķi vienkāršošanas arī kārtība Ah, un šīs procedūras jau tagad tiek ievēro, ieviestas un ievērotas, izmantojot nacionālās IT sistēmas un dažkārt, protams, arī izmantot papīra formātu. Bet kopējais mērķis ir vienkāršošana. Bet nu, tā galīgā versija būs iespējama tikai tad, kad IT sistēmas būs pilnībā jau attīstītas un ieviestas un kā mēs sakām, tas varētu būt 2021. gada sākums. Tālāk uh, laika grafiks, sakot jau no 17. gada, ko es minēju, un daudzgadu strateģiskais plāns. Mēs redzam, tātad ir zaļā krāsē krāsotās sistēmas, kas jau šobrīd ir pieejamas, vai būs pilnībā pieejamas līdz 20. gadam. Tālāk dzeltenā krāsā uh, sistēmas, kas tiks attīstīts tā, no 21. līdz 23. gadam, un to izmantošanu lielā mērā jau varēs uzsākt 21. gadā, un papildus ir vēl divas sarkanā krāsā sistēmas. Nu, tas ir plānots tātad ar jau drošību garantiju, ka tas tiks izveidots 23. un 24. gadā, nevis 25. gadā jo mēs nu, to rakstām šobrīd ar tādu arī drošību garantiju prātā, lai tiešām visi termiņi, kas tagad tik noteikti tiks ievēroti. Lūk, šādā veidā mēs darboties, mēs arī ievērām visu šos secīgos soļus, arī saskaņošu sekvencing, um, lai nodrošinātu, ka nodrošinām savu secīgumu sekvencing brīdī, kad jūs apstiprināsiet šo grozījumu 278. pantam. Tātad, ko tu pieņemsim gan parlaments, gan padomi, arī tad mēs arī saskaņosim UCC darba programmu, ko īstenos komisija. Bet tātad to arī varēsim izdarīt tikai tad, kad tiek grozīts 278. pants, lai ievarotu visu to esko paļāvību. Uh, Paralēli, protams, mēs turpinām savu darbu. Un šobrīd varam arī precīzāk jau atrunāt, kurās joms un tad, kuras normas pieļauj papīra formātu izmantošanu. Tas ir ļoti svarīgi, lai būtu, protams, tirzniecībai skaidrība. Tad UCC būtu kā vienotais modelis, bet mums tas ir jāizveido tāds, lai būtu skaidrība, kur skatām skaidri. Šai normai attiecīgi var sekot vēl arī papīra formāts, savukārt citām normām seko uzreiz jau IT sistēmu izmantošana. Tātad tas ir jautājums par tiesko paļāvību, par paredzamību un šo saskaņošanu secīgumu Un mēs savukārt ar šo soli varam parādīt, ka veicot tomēr izmaiņas, mēs vienalga uh, nodrošinām šī jau procesa virzību. Lēmums par atlikšanu, manuprāt, nav nemaz tik sapīgs, un dodot līdz to iespēju vēl papildus laiku, lai dalībvalsts varētu attīstīt savas sistēmas. Tālāk arī jaunās, jaunie termiņi būtu skaidri. Uh, un veidosim šo vienotu OCC sistēmu. Protams, ka viss būtu vienkāršāk, ja viss jau būtu iespējams iz, caur IT sistēmām. Bet nu, mēs redzam, process ir uzsākts 16. gadā, tas turpinās. Un šobrīd nesam gatavi pilnībā pāriet uz elektronisko formātu. To atzīst gan dalībvalsts, gan komisija, gan arī tirzniecības nozare. Tādēļ eh, šāds izmaiņas ir būtisks, un tas ir jāatzīst un jāpieņem. Un šī aizkavēšanās, protams, ir saistīta ar datu prasību, aktualizēšanas aizkavēšanos, tad šo harmonizēto datu ieviešanu, tālāk um, visaptvarošo garantiju uh, ieviešanu tomēr vēlāk, no 24. Tātad dalībvalstīm ir milzīga atbildība, jo viņas to uzrauga, un savukārt uh, tirzniecības eh, ķēdes dalībnieki. Tirgotājiem viņiem ir uzdevums arī sniegt šo informāciju un pakļauties šai uzraucībai. Un centralizētā šī dzēšana, jeb ja, eh, atļauj, tas notiks eh, ot, no 23. Nu, gada. Un ļoti svarīgs jautājums, protams, jums būs par ietekmi uz budžetu. Tātad tās sistēmas, kas tiek ieviest līdz 20. gadam, tur jau ir iezīmēti šie budžeta līdzekļi, tie piešķirti saskaņā ar plānu, un esam ieguvuši vēl arī papildus līdzekļus, lai izstrādātu tehniskās specifikācijas divām sistēmām, kuras tiks ieviests un izstrādāts vēlāk. Tātad mēs esam automatizētā eksporta sistēma un jaunā eh, datorizētā tranzīta sistēma. Tas ir papildus eh, šie līdzekļi ir jau iezīmēti, piešķirti. Tālāk citām sistēmām, kuras tiks attīstītas vēlāk nekā plānots, esam iekļāvuši to kā pieprasījumu un jau budžeta līdzekļus atsevišķās pozīcijas daudzgadu finanšu schēmā, kas tiek tagad veidota periodām no 21. līdz 27. gadam. Arī piešķirt līdzekļus šo sistēmu izveidēju un tieši parlaments ir saņēmis, tātad jūs saņēmu šo budžeta priekšlikumu. esam gatavi visu izdarīt, arī apzinoties līdzekļu ierobežojumu. Jo faktiski arī šie turpinājums, kas ir plānots kā pēc 20. gada. Nu, līdz šim mēs esam spējuši nodrošināt, ka nepieciešami līdzekļi tiek atrasti un novirzīti IT tehnoloģiju sistēmām, jo visi redz šo ieguvumu, kā mm, tā rezultāts ir vienkāršošana un efektīva darbība. Tā kā paldies jums par šo darbību un esmu gatavs, gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem vēlāk. Paldies, un tā. Silimovičs kungs, mūsu referents. Paldies, priekšsētājs kundz kolēģi. Nu, pavisam skaidri. Tas ir likumdošanas fāls. Mēs neviens negribējām atrasties situācijā, kā tā tagad esam. Līdz jaunā elektroniskā sistēma būs izstrādāta un jaunie kodi strādās, tad vajadzētu izmantot iepriekšējo sistēmu Līdz 2020. gadam risinājumu jābūt rastam, lai šie pārējas noteikumi beigtu pastāvēt un tikai elektroniskā e, elektroniskais veids tiktu izmantot starp muitas un elektroniskiem operatoriem. Un tas būtu ļoti nozīmīgs solis, lai samazinātu administratīvo slogu. Uh, ar kādu saskars ekonomiskie aktieri Eiropas Savienībā, bet kā jau dzirdējām, lielākā daļa sistēmas darbosies līdz 2020. gadam, bet daļa tikai daļēji. Līdz ar to termiņi jāpagarina, lai dalībvalsts vēl varētu izmantot papīra formas, pārējot uz elektroniskām. Ir nepieciešama juridiskā drošība. Citādi līdz 2020. gadam Kā redzam, dažas elektroniskās sistēmas nebūs eh, gatavas un eh, tajā pašā laikā likumdošanas akti aizliegti izmantot šos pārējais veidus. Komisija izskaidroja tehnisko veidu un arī kādēļ nevarēja ievērot nospraustos tehnikus. Mans viedoklis ir tāds, ka es eh, pēc pārdomām atbalstu komisiju par piecu gadu pagarināšanu līdz 2025. gadam. Es tiešām domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt to, lai pārejas periods uz elektronisko sistēmu ir pēc iespējas ātrāk pabeigts. Taču arī tik rūpīgi un uh, pamatīgi kā nepieciešams. Ja trīs gadus termiņu mēs nosprauktu, tad tas radītu spiedienu un varbūt, ka mm, rastos uh, problēmas un nepilnības, un to nu galīgi nevēlamies. Un vēl šādā gadījumā mēs varētu noteikt tādā situācijā, kādā esam pat laban, jo tad būtu jāpieņem vēl viens likumdošanas akts, vēlreiz pagarinot termiņu un to nevēlos. Tādēļ es atstāšu piecus gadus manā projekta uzmetumā, un es gribētu uzsvērt, ka komisijai vajadzētu regulāri atskaitīties par progresu. Mums kā parlamentam ir gan pienākums, gan arī iespēja katru gadu raudzīties, kā attīstās situācija. Šādā veidā iesniegšu mans grūzījums un paliek pie šīs pozīcijas. Paldies! Paldies! Tagad Andrēls Švāb, tautas partijas uh, uh, referents, uh, taču viņa vietā uzstāsies uh, kolēģa Tūna un Hornšteina. Jā, viņš nevarēja ierasties šodien un atstāja man dokumentus. Tagad runājot par uh, šo uh, sistēmu, Andrejās uzsver to, ka komisija kavē šīs transeiropeiskās uh, sistēmas un 2020. gada termiņš būtu jāsaglabā, lai uh, pietur uh, saglabātu sistēmu. Un papildu izmaksas no abām pusēm, no abām muitas un tāpat arī Eiropas Savienības dalībvalstu institūcijām būs nepieciešams kā var izvairīties no nepieciešamības eh, daudzkārt to aktualizēt, vai tas aizkavēs eh, transfer Eiropas sistēmas. Un eh, vai līdzīgi aizkavēšanās būs arī nacionālajās sistēmās, ir tīpaši, ja šeit ir atkarības, savstarpējās saistības starp tām. Otrs jautājums ir par saskaņotību muitas noteikumos. Andrējas uzsver, ka rezolūcijā par uh, izaicinājumu risināšanu, problēmu risināšanu Eiropas Savienības muitas kodeksā uh, ieviešanā 2016. gadā parlaments aicināja komisiju un dalību valstis, uh, tad tas ir aicinājums sagatavot skaidru, saskaņotu, ambiciozu stratēģiju, kā arī laika grafiku, lai nodrošinātu, ka katrs elements, kas ir nepieciešams, lai ieviestu Eiropas Savienības muitas sistēmu, uh, iekļautu arī atbilstīgus priekšlikumus, kas ir saskaņoti ar un atbilstu pašreizējiem novērtējumam globālajā tirzniecībā un Eiropas Savienības eh, tirzniecības politikas eh, darba programmas eh, īstenošanā. Tur beidz citātu. Mums vajadzētu turpināt strādāt saskaņotu muitas instrumentu virzienā un pārējais periodu sistēmām, kas ir jau kopš 2014. gada, kad Eiropas Savienības muitas kodeks bija pieņemts. Tas nav, tu nav pievienot ļoti skaidra un ambicioza stratēģija attiecībā uz muitas procedūrām. Ir nepieciešams vismaz šo palēnām aizkavēšanos tam vajadzētu būt uh, pārvādāmam, un arī citas sistēmas ir jāņem vērā. Paldies! Paldies! Un tagad sociāldemokrāta vārdā Marks Terabēla runās Pežen eh, vārdā. Jā, paldies, sanāk, kad es te atbalstu par vairākiem rezervistiem saucējiem, bet tātad es pateiktu uzreiz, tātad pārstāv Boženu rezervu kas vēlas pirmkārt pateikties referentām un atvainojos, ka nevarēju ierasties. Uh, jo viņai ļoti svarīgi piedalīties lūgumrakstu komitejas koordinātoru sanāksmē. Tātad ļoti svarīgi, lai mūsu muitas savienība darbotos, jo tas ir mūsu iekšējā tirgus arī e, būtis nosacījums. Un šeit noteikti elementi un sistēma ir ļoti svarīgi. Tad muitas kodeks um, ir veidot jāvirst tā, lai tieši tas atbilst 21. gadsimtam. Un tas nozīmē arī e-komercijai. Un līdz to kolēģi nu, vēlreiz vēlreiz norādīt, ka e, komisija tomēr ar šādu sistēmu e, neieviešanu atzīst savu kļūdu e, par to, ka nav izdevies mm, ievies šo būtisko rīcību politiku. Tāpat arī Zieras kundze uzsaka, ka šobrīd prioritātais uzdevums būtu tomēr šo grozījumu tagad pieņemt, lai tiešām šie kavēšanās neilgtu vēl vairāk. Un tādēļ rūpīgi jāizseko tālāk attīstībai, un parlamentam ir jāiegūst visa informācija, lai spētu šo situāciju kontrolēt. Tādēļ ir jāinformē parlaments par arī plānotajiem tālākiem pasākumiem un muļķis savienības iznošanu uh, un darbību jaunā, līdz jaunās informācijas sistēmas ieviešanai. Loras Ekundze arī vēlas pateikties Salamečkungam un ar referentiem un ar lielu nepacietību gaidu turpmāko sadarbību. Paldies! Ah oui, j'ai oublié de dire que j'avais fini. Jā, es viss, tas ir viss. Merci beaucoup, Mark. Paldies, Mark. Neredzu, ka kāds vēl būtu no jaunreferentiem pieteicies, tas nozīmē, uh, ka došu vārdu atpakaļ mūsu referentam Saļīmoviču kungam, eh, lai viņš varētu izteikt noslēgumu vārdus. Jā, paldies, eh, pierakstīju visu un būs eh, liels prieks strādāt ar kolēģiem ēnu referents sanāksmē. Paldies! Un tagad par šo punktu, par ziņojumu projektu būs 12. jūlijā sanāksmē, tā kā mēs atgriezīsimies vēl pie šī jautājuma. Liels paldies! Un tagad nākamais darbkārtības punkts ir uh, uzklausīšana. Tur ir runa par Eiropas Savienības horizontālā nosacījuma ietvara noteikumiem par nelegālu satura izņemšanu no digitālā kopējā tirgus platformām un virzību uz priekšu uz sabalansētu un paredzamu atbildīgu režīmu tiešais platformām. Mēs varam ķerties klāt uzreiz šim jautājumam. Šī uzklausīšana to prasīja mūsu komiteja un to apstiprināja priekšsēdā konferences birojas. Tas ir organizēts uh, paziņojuma kontekstā, kā cīnīties pret nelegālu saturu tieši saistē un kā uzlabot platformu atbildību, tāpat arī ņemot vērā komisijas ieteikumus, kā novērst nelegālu saturu tiešsaistē. Gribētu sveikt mūsu paneļa referentu šodien un gribētu arī sveikt visus, kas mums klausās tiešsaistē. Ir ļoti svarīgi, svarīgs jautājums mūsu komitejai un uh, gribētu sākt uh, ar to, ka es uh, stādīšu priekšā mūsu pirmos panēļ dalībniekus Kristīna Anģelopulus. Viņa ir no Kembridžas universitātes. Džo Maknemīkungs no Edrī. Dafne Kēlers kundze no Stanfordas Universitātes un Lords Ričards Elens, viņš ir vicepriekšēdētājs politikas uh, risinājumiem Facebook. Gribētu atgādināt mūsu panēdaļiem, ka katram ir desmit minūšu laiks, lai viņi uzstātos, un mēs uzreiz varam dot vārdu Anģelopulus kundzei lūdzu. Labrīt, un paldies! Ļoti priecājos par to, ka esmu šodien šeit uzaicināta. Sisnieks paldies par eh, to, ka man ielīdzēt. Mani sauc Kristina Angelopoulos, eh, un es strādāju Kembridžas Universitātē ar intelektuālo īpašumu jautājumu, bet īpaši par atbildības jautājumiem. Mani aicināja šeit eh, uzstāties šodien un sniegt tādu nelielu pārskatu par kopējiem Eiropas noteikumiem, kā vērsties pret nelegālo saturu tiešaistē un uh, kāds ir potenciālais ceļš uz priekšu, protams, paturot arī prātā, ka paziņojums un uh, regula tika publicēti pagājuši gada, to izdarīja Eiropas komisija par to, kā uh, vērsties pret nelegālo saturu tiešsaistē. Un šīs kopīgās politiskās debatas šajā jomā, jūs visi zināt, ka, jā, protams, pašreizējie, pašreizējie noteikumi ir, par tiem ir jāstrādā, jūs jau arī zināt, cik uh, Tas ir iekļauts arī e-komercijas direktīvā, tīpaši drošās ostas, safe harbor eh, noteikumos eh, ar mērķi diskusijām šodien vissvarīgākais šiem drošiem ostām ir tā saucamā uzņēmē eh, šī drošā osta un informācijas glabāšana, glabāšanas pakalpojums nedzēja un viņu garantija un informācija, kas ir ievietota platformās, izmantojot šos, eh, ja, ja izmanto trešās eh, puses ar attiecīgiem noteikumiem, tad šie ir jautājumi. Un uh, Safe Harbor drošās ostas uh, noteikumi, tur ir arī, protams, arī par šiem takedown režīmiem un, uh, protams, uh, vēl precīzāk ir par zināšanu takedown režīmu. Uh, 15. Eh, pants e-komercijas direktīvā runā par to, par aizliegumu šādiem vispārīgiem uzraudzības eh, notiekumiem. Tas ir īpaši svarīgi. Diemžēl e-komercijas direktīva nebija pietiekami skaitu definīciju nesniedz, kas kvalificējas šiem vispārīgajiem uzraudzības noteikumiem. Uh, 47. apsvērums, eh, tur sniedz informācija, proti, ka nu, uzraudzības eh, noteikumi specifiskos konkrētos gadījumos ir spēkā, bet uh, precīzi, ko nozīmē šī vispārīgās uzraudzības aizliegums, šeit ir jāraukās uz judikatūru, un ir uh, šeit uh, bijuši šādi gadījumi, un vairākas jomas ir BAM un Scarlett un Neklaud, tātad šīs gadījumi. Šajos uh, nolēmumos eh, Eiropas Savienības tiesa pār, eh, pārbaudīja, tātad, eh, kas ir attiecībā uz interneta piedāvātāju un šo filtru sistēmu, kas atbilst Eiropas Savienības tiesībai. Tiesa secināja, ka tas uzliek par pienākumu uh, ka visi dati par visiem lietotājiem kas ir iesaistīti, ir jāspēj tā, lai visi nākotne nu, varētu izvairīties no, tādiem, no tādām lietām, kur būtu uh, autortiesība, intelektuāla tiesība pārkāpumi. 15. pantā Eiropas Savienības tiesa ir spērusi vēl vienu soli tālāk, proti starpnieki, starpnieku, ar starpnieku atbildību tiek runāts, un tas tiek uh, interpretēts tā, ka šeit ir jāņem vērā pamatiesības un uh, ir jāuzņemas atbildība par augstāku uh, konstitucionālu līmeni. Šeit runa par pamata noteikumiem, kas uh, Eiropas Savienības tiesībām būtu pamatā un uh, ir jāņem vērā arī Eiropas cilvēktiesību karta un Eiropas Savienības tiesa, piemēram, šo uh, intelektuālā hartas īpašuma ties, tiesību gadiem ņem vērā un uh, ka starpniekam ir uh, viņam ir tiesības e, veikt uzņēmē darbību, tas ir 16. Par, e, pantā hartā noteikts, un e, personāla datu aizsardzība un izteiksmes brīva, brīvība aiz, aizsargāta. Tātad 11. pāns hartā. Tā pamatot šo analīzi, tiesa pieņēma nolēmumu, kas ir nepieciešams, lai lemtu par šādām pretrunām sadursmēm starp pamatiesībām. Ir jānodrošina līdzsvarojums, ir jāaizsargā uh, lai vienu tiesību aizsardzība negatīvi neskārtu citu tiesību aizsardzību. Protams, šeit ir kā, uh, kā, kā panākt šo līdzvaru, tas ir jautājums. Un šeit ir, lai panāktu uh, rezultātu šajā konkrētajā judikatūrā, uh, un ja runa ir par filtrēšanu un tas nebūtu piemērots variants, kā panākt šādu īstu uh, labu līdzsvaru. Un tātad jautājums to, kā novērš šādus pārkāpumus. Tika ieteicis, ka tikai novēršana, kas tikai fokusējas uz jebkādu uz visām šādām iespējamām pārkāpumiem tikai abstraktā nozīmē var kvalificēties kā pietiekami vispārīga norma. Tātad, un attiecībā uz starpniekiem tas ir nepieciešams noteikums attiecībā Tad šī vispārīgā norma ir eh, piemērots variants sareizinājumā ar šādām specifiskām normām. Tad šis re Traction tas ir kā stratēģija, ir uh, piemērots veids, kā cīnīties pret uh, nelegālo saturu. Un Eiropas Savienības tiesa, pieņemot šo lēmumu, uh, bija arī vēl viena judikatūra, Makfārn uh, lieta, un uh, šeit uh, tiek prasīts uzraudzību attiecībā uz visām informācijām, kas, ko piedāvātājs nosūta piedāvā, kas kvalificējas kā vispārīgā uzraudzība. Un uh, kas kvalificējas, eh, lai atbilst notiekumiem, lai šo saturu izņēmtu no platformā. Komisijas noregulējums par nelegālo saturu, kas, ir, eh, kas tika publicēts pagājuši gadu šis paziņojums, eh, manā atzinumā ir novērtēts, jā, šie dokumenti ir labs pamats, lai ieviestu noteikumus. Un šeit es pārbaudīju, kas ir pār un pret šajos dokumentos, kas runā par un kas pret šo eh, noteikumu izmantošanas iespējām. Šeit mēs eh, raukāmies arī detalizēti, kā process darbojas, kā tas darbojas tieši Eiropā. Tas ir kaut kas, kas ir eh, praktiski izmantojams, un es personīgi domāju, ka tas iedrošina arī, ka komisija strādā vairāk uz tādu vertikālu pieeju, cīnoties pret nelegālo saturu. Tad abi divi šīs paziņojums un ieteikumi no komisijas puses atzīst, ka dažādi satura veidi prasa arī atšķirīgu juridisku pieeju, bet tajā pašā laikā jāņem vērā arī fakts, ka satura izņemšana, neraugoties uz to dabu, raksturu, tur ir arī jāraugās uh, praksē, kādas ir šīs no, nu, uh, nozīmīgās līdzības. Tāpat arī ir nepieciešams uh, ņem, izmantot piesardzības principu. Viena problēma ir komisijas paziņojumā rekomendācijām, ka tās abas uh, fokusēs šādam proaktīvām noteikumiem starpniekiem, iekļaujot uh, arī izmantot šos automātiskos uh, aktualizēšanas filtrus un te tika izmantot, lai identificētu nelegālās aktivitātes. Ja ir uh, saistība izmantot šādus pienākumus, tas uh, varētu radīt arī nopietnas problēmas, gan arī 15. pāntu uh, eh, e-komercijas direktīvā un fundamentālo pamatiesību hartā. Šie abi dokumenti ir ļoti piesardzīgi raugoties to, izmantojot uz uh, uh, valodas izmantošanu. Tas aicina izmantot nākotnē šādu filtrēšanas tehnoloģiju un pieņemt arī proaktīvus pasākumus. Uh, raugoties uz juridiskajām problēmām, kas ir eh, šādā, šādām normām, šādai proaktīvai pieejai un šādiem nosacījumiem, tas, manuprāt, eh, eh, šī ir piemērota pieeja, un es domāju, ka šīs pārdomas, tas ir jāpatur prātā, virzoties uz priekšu, kas ir indikātori un fokusa jā, vai tam vajadzētu drīzāk uz reaktīvu, nevis aktīvu pieeju, un vairāk flashdown režīmu to arī varētu atbalstīt, un uh, ejot vēl tālāk nekā šīs drošās ostas uh, pieeja, un uh, vēl vairāk garantijas izvirziet, tas arī būtu ļoti liels solis uz priekšu. Pašlaik Eiropas Savienības harmonizētās noteikumi atstāja arī noteikts jomas, kur nav šī garantija, bet tai vajadzētu būt. Un, un uh, ņemot vērā, protams, arī manas iepriekšējos komentārus. Es ceru, ka šis īsais uh, ievads uh, jums palīdzēja uh, izprast šos jautājumus. Es ļoti priecāšos par iespēju atbildēt uz jautājumiem. Jā, liels paldies par jūsu paskaidrojumu, un tad mēs varam pāriet uzreiz uz, pie nākošā runātāja. Uh, Maknēmie kungs, lūdzu. Jā, paldies. Paldies priekšstādātājs kundze, un paldies par ielūgumu. Un mēs sagatavojam uh, kopēju nostāju un esam izdrukājuši šo dokumentu. Tas ir pieejams šeit pie izējas, runājot par nelegālo saturu un attīstību pēdējo 20 gadu laikā. Es nekad neesmu redzējis šādu uh, efektīvu pieeju, kā to novērtot. Izņemot ļoti efektīvu komisijas konsultāciju periodu 2012. un 2014. gadā, visādi citādi rezultāti netika izmantot, tos ignorēja. Tāpat neesmu redzējis nekādu tādu individuālu sadarbības efektīvu darbību. Nu, katrā gadījumā neesam izpildījuši mūsu mājas darbus rūpējoties par šo problēmu. Pavisam īsi runāšu par trīs uh, jautājumiem. Internet, kompā, internet kompātija loma, valsts uh, iestāžu loma, cīnoties pret nelegālu saturu un uh, pētniecība, tāpat arī ticama uh, vēršanās pret nelegālu saturu internetā. Nu, sāksim ar internet kompātiju uh, lomu. Manfreds Vēbers. Uh, Tautas partijas frakcijas vadītājs nesen teica, ka Facebook ir apkopojis pārāk daudz varas vienās rokās, un tā ir taisnība. Nu, nemaz nerunāšu par Google kompānijas iespējām un varu. Nu, nav vairs nekādu, teiksim, iespēju. Uh, ignorēt to. LGBT saturs YouTube tika no Google puses regulāri mazināts. Tāpat arī no YouTube uh, Women of Waves saturs tika uh, padarīts sarežģīti pieejams. Šā, uh, kas kundze runā arī par uh, eksportu kontroli, arī to YouTube uh, padarīja sarežģīti pieejami. Tātad, nu, ir vienkārši uh, kompānijām rīkoties šādā izpratnē. Uh, tātad ir nepieciešams plašāks sabiedrības un arī spēlētāju uh, uh, spiediens, bet, nu, teiksim, ir sarežģīti likt viņiem kaut ko darīt, būt caurskatāmākiem, izņemt tā nelegālo saturu un tā tālāk. Komisijas uh, ieteikums uh, ir tāds, ka uh, privātās kompānijas redzēs ieguvumus sabalansētas situācijas radīšanai. Bet izņemot 2013. gada rekomendācijām, skaidri ir tas, ka ir arī tiesības tā nedarīt kompānijām, arī ir tiesība uzspiest ierobežojumus, ja likumīgais ietvars liek šādi rīkoties. Tā tad nu vajadzētu nevis divreiz, bet trīskārt padomāt pirms uh, plašam uh, no uh, kompānijām rīkoties un vēl vairāk ietekmēt mūsu demokrātiju. Un tāpat arī zinām, ka ir daudz kompānijas, ne Google un ne Facebook, un regulējot internetu, it kā uh, būtu tikai Google un Facebook kompānijas, tas, nu, kā lai saka, novadīs pie tā, ka būs tikai Google un Facebook. Taču, protams, kā arī šīm kompānijām ir noteikta loma nelegāla satura izņemšanai. Tai ir jābūt uh, pārdomātai, ietvaram jābūt um, saskaņotam, balansētam un ir uh, jābūt uh, drošam, ka uh, darbība būs efektīva un samērota. It īpaši arī attiecībā uz vārdarbīgu uh, saturu, kas ir vērsts pret visvairāk uh, ievainotajiem sabiedrības locekļiem. Uh, Visādi citādi radīsim bez. Uh, uh darbības un uh, nesodāmības uh, atmosfēru. Tagad runājot par valsts iekārtāt, kur atsas bildu kundze ārkārtīgi veiksmīgi kā referenti ir strādājusi Eiropas parlamenta rezolūciju stādot par direktīvu, ko pieņēma decembrī pagājuši gadu. Un šajā rezolūcijā, nu tiešām to ir vērts izlasīt, jo tur ir apkopots aktuālais viedoklis un arī uh, tiek norādīts uz to, cik uh, bezdarbīgi ir bijusi uh, komisija. Papildus uh, tām rezolūcijā uh, tiek runāts par to, ka komisijas sieviešanas ziņojumā nav statistisko datu par uh, weblapu uh, uh, bloķēšanu, par uh, vardarbību pārkāpumiem ar ļoti ratiem izņēmumiem. Nav statistikas par uh, to, cik bieži likumdošanas iestādes ir vērsušās pret uh, šādām lapām, un nav rakstīts arī, uh, kā tiek atbalstītas izmeklēšanas darbības, un tāpat arī nav uh, statistikas par to, kur uh, dati tiek uzglabāti un kāda ir sadarbība šajā jomā ar likumdošanas uh, iestādēm. Nu, tā tad uh, ieviešanas ziņojums, uh, ko sastādījis ir komisija. Cik tā tas ir vērts? Eiropola regulācija dod Eiropola iespējas novērst nozīmīgus noziegumus internetu kompānijām, prasot labprātīgi izņemt saturs. Tātad brīvprātīga apziņa un brīvprātīga darbība no internet sabiedrību un internet uh, spēlētāju puses uh, apkarojot no uh, zīmīgus uh, un vardarbīgus saturs. Tā tad nav arī statistikas par to, cik izmeklēšanas uh, darbība ir uh, veikta no Eiropola puses pārbaudīto. Un uh, nav uh, arī tādas drošības, ka vardarbīgie saturi ir dzēsti pēc uh, Eiropola izmeklēšanas. Situācija ir tāda, ka Eiropola darbība, apkarojot nozīmīgus noteikumus, nu, praktiski nav uh, viņiem iespēja dot nekādus norādījumus par šo datu uh, iz, uh, izņemšanu. Un komisija pat eh, nevarēja eh, sniegt eh, atbildes par šīm Eiropola aktivitātēm. Un jautājums ir tāds, nu vai tā ir nopietna pieeja vēršoties pret nopietniem noziegumiem. Un šādu jautājumu vajadzētu uzdot. Kā mēs varētu darīt, strādāt labāk? Rakstījām komisārai Gabrielas kundzei aicinājām strukturēt darbību trīs virzienos. Pirmkārt, skaidra izpratne par to, ko valdības un komisija var darīt, pildot 22. pantu hartā, veidojot nu, tādu reālu darbību un nosakot brīvprātīgus vai obligātus pasākums, apgarojot nelegālos saturs. Otrkārt, ir nepieciešama izmeklēšana par uh, visiem tiem uh, pasākumiem, o, iekļaujot pamatiesības un atvesinātās tiesības. Tāpat arī jāizmanto 20 gadu brīvprātīgu pasākumu ieviešanas pieredze. Kas ir bijis veiksmīgs, kas nav darbojies. Un jāveido saprātīgi gudra uh, pieeja atpazīstot uh, procesus un uh, vēršoties pret uh, tiem, kad uh, kaut kas nav veiksmīgs. Tā tad nav tagad pārskata izņemšanas satura pierādījumu savākšanas. Nu, praktiski visi tie dati, kas ir prasīti komunikācijās un rekomendācijās, ir cik, tā, cik ātri kas ir izdzēsts, nevis kāda ir ietekme, kādas, kāda pasākuma valstīs ir piemēroti tikai nu, prasība ātrāk. Tā nav tāda holistiska pieeja nākotnes iespējamā pieredze. Tajā mācās no pieredzes, nevis vienkārši nodot pieredzi, nosakot tiesības. Tātad komisijas komunikācija nav balstīta uz nopietniem pierādījumiem un riska analīzi. Eksistējošos pasākums jāizvērtē attiecībā uz efektivitāti, proporcionalitāti, ilgtspējīgi. Mums jāspēr solis tā kā atpakaļ un tiešām uh, uh, pamatoti un pamatīgi jāizveido šie instrumenti. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja - Kellers kundze no Stanfordas universitātes. Ja paldies, tad ceru jūs tur ieraudzīsiet ekrānā man sagatavotos slaidus. Ja paldies, ka uzaicināt man piedalīties šajā <clears throat> uzklausīšanā. Esmu jau ilgi strādājusi ar tieši digitālo saturu Hmm, arī ņemot vērā iepriekš arī manu pieredzi Google uzņēmumā, un tagad strādāju e, atkal atvērtās sabiedrības uh, biedrībā. Tad, ja skatāmies horizontāli, šodienas risināmais jautājums ir ļoti precīzi uzstādīts, jo tie ir ļoti svarīgi tieši par starpnieku atbildību. Uh, Un uh, vai mēs varam panākt to, ka ar skaidru labu likumdošanu mēs varam nodrošināt labāku funkcionēšanu. Un ir ļoti svarīgi saprast, kāda veida zināšanas ir svarīgas, lai uzstāktu atbildību. Bet arī papildus ir vertikālais process, kur mēs nosakām atšķirīgu atbildību. Piemēram, digitālais saturs. Um, man te bija, piemēram, jums arī uzskatīja uzreiz bērnu seksuālas izmantošanas materiāls kas ir skaidrs parasti atrunāts visās tieskajās sistēmās kā nepieņemams saturs. Starpnieku atbildība seko parasti rīci politikas trim mēķiem, un kā jau Džons norādīja, mēs parasti tikai koncentrējamies uz pirmo mērķi, un pirmais mērķis ir tieši panākt to, ka nelikumīgs saturs tiek noņemts, jeb izņemts. Nākamais savukārt ir aizsargāt tieši tiesisku jeb legālu saturu un darbības Un trešais ir tieši arī saistīts ar tehnisko izaugsmi un ekonomisko izaugsmi. Bet tad e, varbūt, ka nevis tik daudz par šo trešo, bet tieši par otro. Un lūk, tieši pretējā situācijā, ja jūs nespējat aizsargāt juridisko tiesisko saturu, tad e, zaudēja visi lietotāji Eiropā, jo viņiem nav pieņem, pieejams šis svarīgais saturs, kas tik svarīgs e, patērēto brīvībām tiesībām. Pirmkārt, tātad, ja mēs samazinām nelegālo saturu, tad, protams, ir pavisam skaidri jāatbild, kādēļ vispār par to jāiestājas. Mums ir jāspēj novērst iespējami skaitējumi, zaudējumi. Un ir jāspēj arī varbūt būt laikā ziņā vienlaikus eh, tajā pašā attīstībā tehnoloģiskā kā jau šīs platformas, kas parasti ir ļoti advancētas arī tehnoloģiju ziņām. Interesanti, es varu it kā šķirt atpakaļ, bet uz priekšu nesanāk. Tālāk es runāšu arī par to, kā mēs arī aizsargāsim tad, tiesisku jeb legālu saturu. Un lūk, šis slaids. Ja ir nepilnīgi jeb slikti izveidot likumu, tad īstenībā ir ļoti daudz citu sarežģījumi. Um, un te ļoti precīzi uzskaitīt arī pētījumi, eh, visi empiriskie pētījumi, kas tieši par to runā. Tad pirmkārt mēs konstatējam, ka ir viena ir Eh, cilvēku kļūdas. Tālāk ir uh, filtrēšanas kļūdas. Nu, un daļēji gan ir šie pētījumi, bet uh, vienalga es teikšu, ka ir tāds informācijas vakums par aktuālo problēmu, kas skaitās, saistās ar filtrēšanu. Un mums būtu obligāti jānāk uh, um, vēl ar jauniem priekšlikumiem uh, jo nevar vienkārši bez zinātnes kā pamatu uzreiz uzstāt uz vēl striktākiem filtriem. Tas nebūtu pieļaujami. Tālāk, ja pārāk daudz un aktīvi izņem saturu, mm, par tām sekām bieži vien runā, bet nereti tas ir tomēr tādi tukši paziņojumi, eh, neskarot problēmas būtību. Mēs lielu savu dzīves saturu un daļu šobrīd tieši veidojam tiešsaistes režīmā, un arī bērnu dzīves. Un, ja šis saturs tiktu izņemts, tad faktiski tas ļoti daudz, lielā mērā ietekmētu cilvēku dzīves, nekā varbūt tas liktos sākotnē acu uzmetienā. Tas pirmkārt ietekmē arī uzņēmējdarbību. Mēs redzam, ka bieži vien konkurenti izmanto mm, apvainojums, nepareizs paziņojums, nepamatots paziņojums un līdz to kaitē biznesam bet arī saturā, uh, ko izmanto patērētāji. Piemēram, es dzirdēju nesen radio kādu interviju, kur Āfrikas sieviete um, uh, vienkārši ziņoja par uh, rasisma uzbrukumu pret viņas bērniem uh, ar atrunu, ka šis saturs, ko viņa ir patī publicējusi, pats par sevi ir rasisms. Uh, Un pēkšņi viņi arī nevarēja izmantot savu piekļuvi daudzām citām komerc mājaslapām, jo viņi izmantoja šo Facebook savu vietni, kontu, lai tām pieslēgtos. Un lūk, vienkārši viņi tiek izslēgti no visas šī satura. Tālāk nākamais jautājums par privātumu neaizskarījumību. Mēs, ko sūtām personīgās ziņas, ko esam gatavi tikai kādreiz varbūt bez šiem tehnoloģiem būtu gatavi teikt tikai acu uz acu, tagad mēs izmantojam arī tehnoloģiskās platformas. Un jādomā, ka šis tomēr nav pilnībā izpētīts veids, jo reāli jau tomēr šo uzraudzību, ko veids pašas platformas, jau zaļēji līdzinās tādai um, policijas ziņošanai. Un tālāk par šo diskriminācijas jautājumiem. Tādēļ es runāšu arī par mm, <clears throat> ekstrēmu, vardarbīgiem ekstrēmistiem un viņu veidoto saturu. Mēs zinām, ka platformām bieži vien ir uh, precīzi atrunāts, kā viņas rīkojas nelegāla satura konstatēšanas gadījumā. Bet uh, arī ir, protams, saistītais saturs, ko vai nepareizi novērtē par nelegālu saturu. Piemēram, jūs pamanāt, ka kāds varētu būt potenciāls terorists, tad faktiski to pamanīs cilvēki, kas prot arābu valodu, kas interesēs par islāmu, kas runā par imigrācijas eh, politiku vai ASV militārajām intervencijām Irākā. Un tā kā skaidrs iezīmēs modelis, kas no tā cietīs. Protams, tas, šī satura izņemšana ietekmē arī tie tiesiskumu, jo cilvēkiem ir vēlme uh, Mm, dokumentēt, eh, piemēram, kādu noziegumu Sīrijā. Visu laiku saskars ar problēmu, ka šie eh, video tiek izņemti no YouTube, jo automātiskais filtrs uzskata, ka tas ir terorismu ievietot informāciju, bet tāds nav, tas ir vienkārši arhivāru pieeja, kuru darbs tiek kavēts. Tā kā es par to runāšu nedaudz tālāk. Un visbeidzot, um, sabiedriskās kārtības un drošības um, jautājumus. Ja šī satura izņemšana pieprasa balstoties uz uh, sabiedriskās drošības apsvērumiem, mēs tomēr pretēji uzreiz redzam arī, ka tas var arī darboties ar pretējo spēku. Tad es vēlos tālāk pievērsties konkrētiem instrumentiem, kas ir iekļauts šajā priekšlikumā. Tad filtri. Spēcīgi, bet tomēr nepilnīgi instrumenti. Un tad ir nepieciešams vēl papildus to pētīt. Cilvēku veiktie pētījumi par eh, filtrētajiem rezultātiem. Jeb, ka cilvēki pārskata eh, izfiltrēto rezultātu. Faktiski līdz šim mēs redzam, ka šīs eh, kļūdas pieļauši cilvēki vadosies pēc savas pārliecības, savas, uh, saviem uzskatiem. Un līdz to arī pilnībā tas nav, diemžēl, risināms. Tātad kā to visu izlabot? Šīs filtru un cilvēku pieļautās kļūdas ir, ir jāneutralizē ar pret pasākumiem, un lai cilvēkiem, kam ir svarīgs pretējs viedoklis, tomēr būtu iespējas aizstāvēt savas tiesības. Bet mēs redzam, ka šīs uh, kā iespējamie instrumenti netiek izmantoti vismaz nepilnīgi tiek izmantot. Piemēram, runāt par vārdu brīvību, par cilvēktiesību video, kas tiek izņemti, nu, ko es minēju, vai ne? Līdz ar to, ka mm, cilvēki īstenībā nevar pret kādā veidā vērsties, jo tas pat var apdraudēt viņu darbību vai pat dzīvību. Tad ir citi jāmeklē instrumenti, kā ar likuma spēku mēs varam noteikt šo situācijas aizsardzību. Tātad nosakām pilsoniskās sabiedrības piekļuvi dažādiem video, kas atspoguļo uh, terorisma mm, datubāzi iekļautos video. Tātad komisija vadās pēc tādas optimistiskās pieejas, uh, kur saka, slikto izņemam, labu atstājam, un par to atbild platformas. Reālais skats, protams, parāda, ka šī ir ļoti sarežģīta sistēma, kas no šiem nekad nebūs perfekta. Perfekt. Eh, pareizais risinājums ir jāveido ļoti precīzi pielāgots, un tas nozīmē, ka ir vēl jāstrādā ļoti uzmanīgi. Paldies! Paldies! Un vēl mūs tagad došu vārdu Lodam Ričardam Alenam, kurš ir eh, šobrīd eh, kā Facebook atbildīgā persona tieši par rīcību politikas izstrādi. Jā, paldies! Es vēlējos uh, eh, skat uh, četrus galvenos jautājumus. Un par, pirmkārt, direktīvas ietekmi un mūsu kā platformas nodrošinātāju skatu. Nākamais ir atbildība un tiesiskā atbildība. Uh, Es zinu, ka nereti valodās tas tiek tilkots ar vienu to pašu terminu, bet angļu valodā mēs sakam responsibility and liability. Um, par to es arī vēlāk runāšu. Trešais, ko es runāšu, uh, tad mūsu aizsardzības pozīcija. Par to runā arī Dafne. Uh, vēlreiz, tātad, uh, kā mēs izmantojam, kādi ir tie mūsu instrumenti. Un uh, ceturtkārt, lēmumu pieņemšanas sarežģītības pakāpe un mūsu pieredzi iekšējā tirgū. Apzinoties tās atšķirības un kā mēs vispār saprotam atšķirīgi dalību valstīs, kas ir uh, legāls un kas ir nelegāls saturs. Tas nemaz nav tik viennozīmīgi atbilde uz šo sarežģīto jautājumu. Tātad pēc kārtas. E-komerce direktīva jāatzīst, ka mēs esam no tās bijuši ieguvuši nevis tikai mēs kā platformas, bet gan arī iedzīvotāji, patērētāji. Svarīgākais šajā jautājumā ir, nu, skaidri noteiktais, ka ir jābūt skaidrai šī saziņai ar platformu nodrošinātājiem, ja, ka šīs barjeras katrā ziņā tiek atceltas vai mazinātas. Ja šādam direktīvi nebūtu un ja mūsu platformām būtu noteikti ierobežojoši, uh, E, noteikumi par to, kā jūs nodrošināt piekļuvi, tad, protams, tad būs pavisam cita situācija. Bet mums ir 500 miljoni Eiropas iedzīvotāji, kas tātad var sazināties un arī tirgoties, un e, skaidri ir atrunāts arī e, šis kārtība, kā mēs varam iekļaut šo saturu. Bet tas jau nav tā, ka visu, ko vēlamies, uzreiz varam arī iekļaut platformā. Direktīva par to arī runā. Tātad te ir runa par šo atbildības cilvēciskās atbildības nosacīšanu. Mēs, protams, arī vadāmies no šī uzstādījuma, ka cilvēki ir saprātīgs būtnes un darbojas racionāli. Nu, un strādāt kopā, piemēram, arī pie iespējamiem risinājumiem ar Eiropas komisiju mūsu atbildības jomā, mēs šobrīd nu, tieši risinām šo jautājumu par to, vai mums ir vai nav šī cilvēciska atbildība rīkoties. un arī citi Eiropas, tātad eh, globālie lieli uzņēmumi risina šīs sarunas šobrīd ar Eiropas komisiju, lai kopīgi veidotu izpratni par izaicinājumiem un kādiem iespējamiem risinājumiem. Un mēs ļoti nopietni strādājam gan ar Amfromopolus kungu, gan arī komisāru Kingu. Uh, Un īpaši mēs tādam arī Jurovas kundzi, tādu komisāri mm, par uh, naidu kurināšanas uh, runām un to izplatīšanu. Um, Tā arī mēs redzam, ka komisija ir izstrādājusi savu rīcības kodeksu, kas ir nozīmīgs solis, un tālāk intelektuāla īpašuma tiesības. Atkal te tiek izstrādāts šobrīd tāds rīcības kodeks Eiropas līmenī. Un pie tā arī strādā notiek šī sadarbība ar internetu uzņēmumiem. Tagad mēs redzam nozarē, politiķi, eksperti, nozars eksperti sadarbojas un tieši risina šos jautājumus, kā piemēram par bērnu drošību, terorismu apkarošanu, risinot kopējās uh, problēmas, neskatot varbūt tikai šauri no savas nozars mm, interesēm. Tad mēs runājam par labas gribas pieeju. Uh, cīņā pret propagandu un mēģinot atrast risinājumus daudziem izaicinājumiem. Tātad, kāds ir mūsu redzējums? Ekomerces direkcija, kā es norādīju, mūsuprāt ir veiksmīga un ļauj miljoniem Eiropas iedzīvotāju uh, darboties, un, kā mēs redzam, miljoniem cilvēku faktiski nav nekāds sliktu nolūku, un daži tie pārkāpēji, nu, te ir tiešām ļoti maz. Uh, bet savukārt, kas ir bērnu seksuāla izmantošana un terorismu veicināšana, ja kurš jau informācijas elements uzreiz jau ir viens par daudz. Līdz to mums ir pēc skaidra strikta politika, visu mēs uzreiz ņemam ārā. Tad esam ievies uz šo filtrēšanas sistēmu, uh, pat arī bez skaidra tiesiskā sistēma. Tātad mūsu Microsoft kolēģi izstrādā šo filtrēšanas DNA, ko izmanto arī citi, uh, Eh, lielie pakalpojumi, kas ļauj mums uzreiz atpazīt bērnu seksuālās, bērnu pornogrāfijas tātad, materiāls. Un tur vispār nav jautājums nekad par uh, legālu vai nelegālu materiālu. Tas ir skaidrs uzreiz, ja kurš veida materiāls, kas skar bērnu seksuālu izmantošanu, uzreiz ir nelegāls. Tas nav apšaubāms. Tātad ir dažas lietas, kas ir acīm redzamas un pēc tam skaidrs. Un tādu pašu metodoloģiju mēs arī piemērojam pret terorismu, nepieļaujot nekādu propagandas materiālu izplatīšanu, ko izmanto ISIS vai Al-Qaida. Mēs nevaram piedāvāt visaptverošu risinājumu visiem iespējamiem uh, soļiem. Ir jau atšķirīgs arī terorisma organizācijas, tās grupas, kas darbojas. Piemēram, var jau izmantot, jo, ja jūs tikai, piemēram, ziņu uh, izlaidumu atsevišķo fragmentu pārkopējat mūsu vietnē, tad tā ir cita situācija atkal. Bet mēs to spējam atpazīt. Mēs tieši runājam par to, kur ir eh, apzināts vēlme nodarīt kaitējumu. Tad, tad eh, pretpasākumi parasti ir ziņošanas pasākumi un šī satura izņemšana. Mums ir ļoti svarīgi, protams, ir par valodu jautājums uzņēmums, kas tagad nodarbojas ar Facebook attīstību Eiropā, spēja piedāvāt 48 valodu režīmu. Tas ļoti labi. Mēs esam globāla, uh, globāls uzņēmums, bet padomājiet arī mazāki uzņēmumi, kuriem faktiski tas īstenībā jau varētu būt milzīgs izaicinājums. Tieši valodas atpazīšana, lai varētu šo ziņošanas sistēmu reāli darbināt, jo mm, Nepietiek vienkārši zināt valodu, ir jāzina tiešām viss nianses, lai izprastu šeit plānoto un saturu. Tālāk nākamais tieši šī lēmuma pieņemšana sarežģīta, sarežģītība. Mm, piemēram, laikurināšanas runas, tas ir ļoti precīzi. Redziet, viens komats var izšķirt visu, ja vai nu ir joks, vai tomēr jau ir uzreiz naidkurināšanas gadījums ļoti, ļoti sarežģītas diskusijas, šīs situācijas, un ir milzīgas atšķirības Eiropas valstīs. Piemēram, tepat padomē mēs uh, iesniedzām dažs paraugs, un daži uzskatīja, ka jebkura veida no šiem uz, iedotiem paraugiem visi ir uzreiz nelegāli, citi saka, ka tikai varbūt paši skarbākie. Uh, ir nelegāli, tā kā ir ļoti arī atšķirīga pieeja. Un ļoti svarīgi, tad, lai uzņēmumiem, kas nodrošina šīs platformas, viņiem būtu skaidra šī situācija. Tad mums nepieciešams juridiskās konsultācijas. Un, ja jūs savukārt kā likumdevēji vēlaties paņem, eh, palīdzēt jauniem uzņēmumiem, kas tiek dibināti šodien, varbūt vajadzētu tiešām padomāt par ļoti precīziem tādiem instrumentiem. Tad pirmkārt nodefinēt, kas ir uh, legāls saturs Eiropas Savienībā, tas nekur nav nodefinēts, tas ir ļoti sarežģīti to saprast. Mums ir sava izpratne par to, bet uh, nav tāda varbūt atbilstība tas, kas ir uh, šīs uh, skaidri noteiktās tiesības, ko drīkst, ko nedrīkst, kas ir, nu, parasti sabiedrība atrunāt šajā gadījumā internetu vidē, tas tā nav. Nākamais vadlīnijas par satura izņemšanu. Tātad nāk, pirmais solis ir šī paziņojums, bet tālāk, kas seko, kādā veidā tas notiek. Te ir skaidri atrunāta šī cilvēciska atbildība. Tad mēs runājam arī par uh, valsts iestādēm, kas, protams, mums spēja nodefinēt, kas nav uh, krimināla vajāšanas izpratnē arī jau nepieņemami Bet nu, mums ir tā kā veidojas tāda mm, pelēkā zona, bet tādēļ eh, jauniem uzņēmumiem būtu ļoti svarīgi, lai būtu skaidrs šīs atbildes. Un es esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Mač. Paldies visiem četriem referentiem par to, kas nedzētu skatu un iekšpuses. Gribētu sākt eh, pirmo jautājumu atbilžu kārtu. Pirmais jautājums no Redas kundzes. Jā, man ļoti iespaidīgi bija šie piemēri par automatizēto takedown sistēmu un eh, par šīm sistēmām, kas jau eksistē mūsu sabiedrībā jau pašlaik. Esmu ļoti nobažījušies par šo efektu, kas tas, ko tas rada sabiedrība. Piemēram, es eh, lasīju ziņojumu no Bulgārijas eh, Twitter lietotēm, kas sūdzējās par to, ka viņiem ir konti, kas tiek bloķēti, jo Viņi tika identificēti kā eh, krievu boti un uh, tikai tādēļ, ka lieto uh, eh, kirilicu kā alfabētu. Un viņu konti tika bloķēti un šādā veidā viņi, viņi tika identificēti, ka viņi rīkojas līdzīgi kā šie Krievijas boti, bet uh, ne jau tas, ka Krievu alfabēts, ne jau katrs, ne jau katrs tādēļ uh, arī īsteno šādu funkciju. Un visā šajā diskusijā par uh, tiešais platformu tiesisko atbildību, ja palielinās uh, apziņa par to, kāda spēks ir algoritmiem noteikt tiesības un noteikt standārtus. Tos nepieņem likumdevēji, bet drīzāk eh, platformas pašas un pakalpojumsniedzēji pamatoties uz tā, kā algoritmi darbojas. Un dažreiz pat algoritmu izstrādātājiem arī nav nemaz īsti skaidrs, kā filtrs nu nonāca pie šī konkrētā lēmuma. Gribētu uzdot jautājumu, ja, vai tā ir vide, kurā mēs mēģinām rast risinājumu, kādēļ tik daudz uh, politikas priekšlikumi to atkal ieviest, un kādēļ saka mums jālieto vēl vairāk algoritmu, arī no Facebook puses, ja uh, eh, Cukerbergs atbildēja uz uh, parlamenta jautājumiem, viņš galvenokārt ieteica šos algoritmu filtrus kā tādu risinājumu lai risinātu šos uh, viltotos kontus, lai tos slēgtu un tam līdzīgi. Es gribētu šeit jautāt, ņemot vērā šo plašo pierādījumu par šo tendenciāzo diskrimināciju un kļūdām, izmantojot algoritmu lēmumus, kāda varētu būt atbilde? Un pat liela, dažas lielās kompānijas sniedz šādu atbildi, un ko mēs varētu izdarīt labāk, lai tiesu, tieslietu likumdošanas vara būtu svarīgākā kādi labākie priekšlikumi būtu. Jā, uzklausīju punktu, ka jā, mums iespējams vajadzētu harmonizēt vairāk mūsu likumus un ļoti piekrīt tam. Bet uh, turklāt, vai ko jūs teiktu, kāda būtu vispiemērotākā prakse, lai mēs kā likumdevēji, lai uz ko mēs varētu fokusēties? Paldies un sociāldemokrāta vārdā. Magdalēna Ricī. Jā, man ir divi jautājumi. Lordam Alenam par Facebooku skandālu, kas, kur biesies ļoti daudz lietotāji, gribētu saprast, kā uzņēmums tehniski, likumīgi eh, digitālu šeit risinājumu, šeit bijušas gadiem ar Cambridge Analytica, ko varētu Facebook sniegā atbildi Eiros parlamentam, kā tiks dzēsts nelegālais kontiens, un nevis tikai bloķēts lietotājiem, bet tiešām dzēsts, izņemts. Tāds mans jautājums. Bet vispārīgs jautājums, domāju, ka katrs. Es nesen lasīju rakstu The Guardian par to, ka tādi nu, zīmējumus, kartūnus, Miki Mausa lieto bērni. Uh, kādā veidā bērni tiek indoktrinēti, ne, nemaz nesaprotot, kā ir mainīts, un ka tur parādās vardarbība, nāve, depresija šajos zīmējumos, kartūnos. Jā, tas, kas ir pieejams uh, bērniem uh, šajos saturos par varoņiem, kas tur parādās. Es saprotu, 500 stundas, satura stundas, kas ir augšuplādētas eh, šajā lapā, gribētu saprast, kā to visu var kontrolēt, kā komisija, ko tā iesaka, kā risināt eh, problēmu, un tāpat arī kā pašregulējums izņemt digitālo saturu Un, eh, ja tiek pārkāptas autortiesības, ja tiek izmantoti algoritmi, uzraudzības eh, iespējas, kādā veidā mēs varētu kontrolēt visu šo saturu, gribētu to saprast. Tas attiecas ne tikai uz visiem pilsoņiem, bet visvairāk ievainojamos, visvājākos mūsu sabiedrības locekļus kas vispār eh, neustvērt, ka viņi uzsūc nelegālu saturu, kā piemēram vardarbība, nāve, depresija, kā piemēram bērnu motivācijas filmās. Jā, paldies, un tagad uh, došu iespēju atbildēt. Jā, paldies, paldies jums arī par prezentāciju, ļoti piekrītu. Uh, Dita Ransova tagad runā. Jā, kādēļ līdzsvars, līdzsvars cīņā pret terorismu, naida runu, seksuālo izmantošanu, un otras puses, kā aizsargāt eh, vārdu izteiksmes brīvību, privātumu. Jā, mums ir tās ļoti karstas debats bijušas par autortiesību reformu Eiropas Savienībā. Gribētu uzklausīt no katra no jums jūsu pieeju, vai jūs piekristu, ka būtu labāk, labāka pieeja, kā sasniegt šo līdzsvaru, panākot labāku informācijas vākšanu un rīcības procedūru, un nevis tikai automatizētu uh, augšuplādēšanas filtru. Otrs. Kāda ir starpība starp filtrēšanu autortiesību saturam un filtrēšanai jebkuram citam saturam? Lielas paldies! Paldies tagad Katrinai Štādē vārds. Paldies priekšsēdētāji, liels paldies! par eh, ļoti labo paneļa uzstāšanos. Tiešām jūs esat eksperti un eh, arī tiesisko jautājumu komitejā par to ir runa. Jautājums par juridisko atbildību un vispārīgo uzraudzības eh, noregulējumu. Un komiteja pret šādiem vispārējiem uzraudzības komiteja, juridisko jautājumu komitejā. Un rīt būs arī diskusija. Es domāju, ka runājot par līdzsvaru, šeit ir tiešām jāpadomā, kā strādā pret šo tiešām ekstrēmu nelegālo saturu Un otrs puses ir jābūt eh, vārda izteikšanas brīvībai. Tas patiešām ir izaicinājums. Un mēs, kā likumdevēji, ar to tiešām saskaramies. Kristīna, jūs eh, ļoti juridiski, ļoti precīzi runājat par to, kas ir judikatūra, par interpretēšanu nolēmumiem. Un tādēļ ir šī vertikālā pieeja par juridisko atbildības varību un kas ir ierobežojumi. Jūs ar savu eksperta viedokli paudāt savu nostāju, bet arī citi runātāja. Uh, un saka, ka būtībā vissvarīgākais problēma. Kā panākt šo līdzsvaru? Kurš to visu, kurš to visu raudzīs? Kurš to? Es redzu, ka šeit parlamentā mēs reizēm virzāmies eh, pa daudz uz tādu nelīdzsvarotu pieeju. Mēs pat kaut ko cīnāmies. Uh, Jā, piemēram, izteiksmes brīvība, kā to panākt, bet kā panākt šo līdzsvaru, tas ļoti vispārīgs jautājums. Tas nav tikai par mums un šeit, bet kā mēs risināsim šos jautājumus tādā veidā, lai pas, tiešām sasniegtu šo līdzsvaru, šo balansu. Jā, labprāt dzirdēšu, kas ir no juridisko pusi un kāda būs Eiropas, iespējama Eiropas risinājuma, un mēs eh, juridiskajā komitejā arī par to daudz diskutējam. Uh, kad cilvēki lejup lādē likumīgu saturu, tad nevajadzētu būt nekādām problēmām. Lies paldies par jūsu svarīgo uzstāšanos. Paldies, ka esat šeit. Un uh, rīt mums uh, juridisko jautājumu komitejā būs uh, tieši tādas pašas prezentācijas. Un uh, Tātad eh, tas, ko mums parāda reizēm, ko mēs redzam multikācijas filmās, Pepāpīgi, piemēram, jā, un mani bērni, piemēram, skatoties to visu, mēs eh, citi cilvēki uzsāk kampaņas pret eh, šādu saturu, bet šie principi par autortiesībām un intelektuālām tiesībām ir to pret šo jauno pasauli un veco pasauli. Tāpat digitālo ekonomiku mums ir eh, tiešām jāatrod tāda sabalansēta intelektuālā īpašumtiesība pieeja. Jā, paldies, es domāju, tas ir ļoti skaidri no šiem jautājumiem, ka vissvarīgākais ir atrast tiešām pareizo līdzsvaru. Tas ir visle, viens no lielākajiem izaicinājumiem, kas mums būs jārisina par šiem jautājumiem, un es gribētu atbalstīt arī manus kolēģus šajā jautājumu kārtā, kas varbūt vēl nav pieminēts, un es domāju, kas arī svarīgi ir starpība par lielajām uzņēmumiem, ka viņi sistemātiski var investēt daudz, lai kaut ko darītu, bet mazajiem uzņēmumiem tas drīzāk vai sagādāt problēmas to vispār audzīt. Un ja mums nebūs šāds līdzsvars atrast, tad mēs eh, varētu aizkavēt inovācijas, un tas ir kaut kas, ko mums vajadzētu tomēr darīt, atbalstīt Un eh, līdz ar to mēs varam pabeigt šo jautājumu kārtu un tagad dosim vārdu jums. Tātad tie no jums, kuri vēlas atbildēt, lūdzu, tā jums ir iespēja ekspertiem atbildēt. Um, thank you. Paldies. Visi jautājumi bija ļoti interesanti. Es uh, neatbildēšu uz uh, katru uh, jautājumu atbild atsevišķi. Mans atbildes būtu paralēlas, ņemot uh, vienu pēc uh, katru individuālā. Nu, jautājums ir par to, kas ir labākais risinājums, ja filtri nedarbojas. Tātad notifikācijas vai arī reaktīvās reakcijas piemēri tagad ir visplašāk izplatīti. Komis direktīva ir tāda ļoti, nu, pamat cita uh, darbība un uh, norāda, kurš saturs uh, ir jāizņem, būtu labāk, ja uh, būtu iespēja runāt par uh, laiku, par sūdzībām un par to, kā uh, jāizņem saturs. Uh, Līdz ar to jārunā par faktiem, kas ir šis ātrais izņemšanas jautājums sarunājot par uh, apjomu, kompānijas lielumu, taču nav specifiski risinājumi un specifiskas norādes, kas tad būtu darāms šajā ātrie aizņemšanā jau ekspedišas takedown. Un tāpat arī harmonizācija, kur jau pieminēja, līdz ar to harmonizēti risinājumi, lai uzņēmumi zinātu, kāds saturs Eiropā ir likumīgs, kāds ne, vismaz specifiskos jomās tas mums palīdzētu. Un vēl viena daļa risinājumā, tas ir mans personīgais viedoklis un vairāk runāt arī tam pieskārās. Tas ir šis vertikālais pieejas jautājums Tā tad sabalansēta pieeja, kas ir nepieciešama, un tāpat arī par to runāja atsevišķajos uh, tiesnolēmos un arī attiecībā uz uh, cilvēktiesībām. Kas ir uh, jāaizceļ attiecībā uz uh, šo jautājumu, ir tas, ka ir uh, pamattiesības, pamatcilvēktiesības, un tie uh, jautājumi, kas ir skatīti tiesās, ir relatīvie jautājumi par intelektuālām tiesībām, privātumu, datu aizsardzību, runas brīvību un citi. Šie jautājumi ir pārkāpti, lai tos absolūti aizsargātu. Un, ja mēs runājam par sabalansētu situāciju, tad vajadzētu situācija būt tādai, ka no katras puses ir. Uh, uh, solis paspērts pretī otrai pusē. Un tāpat arī visu uh, tiesību kopumu ir jābūt aizsargātām. Neskatoties uz uh, šīm, šiem trūkumiem, tieši pat laban, uh, labākais uh, ceļš, kā sasniegt uh, sabalansētu situāciju, būtu. Uh, rīkoties aktīvi, un tas varētu mainīties arī, piemēram, attiecībā uz bērnu tiesību aizsardzību, tīpaši uz tiem attēliem, kas ir saistīti ar bērnu seksuālo uzmākšanos pret bērniem veiktu. Tāpat arī jārunā par necilvēcīgu attieksmi un spīdzināšanu. Šajos gadījumos filtrēšana būtu absolūti uh, pamatota. Uh, jo šie, šīs tiesības personām, kas tiek skarts, ir stā, stāv pāri visām citām. Un pat ja kļūdas tiek pieļautas, tad nu, to varētu uh, attaisnot ar to kaitējumu, kāds iespējami tiek nodarīts upuriem. Šādā kontekstē mums vajadzētu padarīt un arī tāpat, kā Jūlija runāja, vai automātiskie filtri aizstāja šādas tiesiskās atbildības paktus. Mēs uzticamies uz to, ka tiesu nolēmumi tiesās cilvēku veikti un konkrētos gadījumos ir spēkā. Es domāju, ka uh, tehnoloģiju attīstības stadijā, kāda ir pat laba, un mums būtu tieši tāda paša uzticēšanās līmeņa sasniegšana, kāda ir, ja lēmums pieņem cilvēki, tāda būtu vērsta pret automātiskiem lēmumiem un filtriem. Maknamēkungs, jā, ļoti daudz, ļoti labu jautājumu un vajadzētu da, diezgan daudz laika, lai atbildētu. 13. pants autortiesību direktīvā nosaka e-komercijas ietvaru. Runājot par eksistējošām tiesībām, situācija tiek, situācija rodas tāda, ka rīkojoties tā, kā Eiropas kopienties ir lēmusi, tiek pārkāpti citi jautājumi. Jūs nevarat uh, raktītu direktīvu un uh, savukārt uh, pretrunīgu direktīvu kas būtu pretrunēji uh, uh, saturā, tam vienkārši nu, nav uh, skaidri saprāta. Un tāpat arī komisija aktīvi un uh, apzināti ir komisija direktīvā 13. pantu uh, sastādījusi, lai apietu Eiropas kopienties nolēmums, un tas nav veids, kā Eiropas komisijai vajadzētu darboties un plašākā izpratnē runājot par to. Internets uh, ir uh, tāda uh, vide, kas mainās. Lai arī ko mēs darītu tagad, pēc 3-6 mēnešiem uh, situācija mainīsies. Uh, par uh, nelegālu saturu uh, runājot, nu varbūt instrumenti, kādi ir efektīvi šodien, nedarbosies pēc gada. Uh, Līdz ar to ir nepieciešama tāda efektīva pārskata uh, procesi. Jums vajadzētu zināt, ko jūs darat. Zviedrijā, piemēram, 96. gadā interneta bloķēšana sistēma tika ieviesta, nekad nav pārskatīta, vai tā darbojas. Mēs nezinām, vai ir statistika, nezinām, vai ir pretrunīga, nezinām, nav nekādu statistisko dāsku. Internetu nevar mm, skatīt kā statisku uh, sistēmu un vienkārši minēt par to, kas varētu darboties un uh, lai tas nākam uh, mēnesi, nākam gadu vai pēc pieciem gadiem būtu uh, korekts. Kas pietrūks Eiropas likumdošanā šajā jomā ir tas, ka a, nav a, centieni pārskatīt faktus, pārskatīt, pretrunēnos, adaptēt risinājumus, piemērot, tāpat arī brīvprātīgos risinājumus, piemērot vai izņemt tādus, kas ir pārtraukuši darboties. Lūdzu, pārskatiet rekomendācijas un regulācijas atkal un atrodiet, teiksim, tādiem, tādus. Uh, risinājums, kas kontraproduktīvus efektus izskatītu un izņemtu. Tādi vienkārši neeksistē, un tas nav labs veids, kā politiski aktīvi rīkoties. Tagad par filtrēšanas jautājumiem un autortiesības jautājumiem. Ļoti nozīmīgs jautājums. Intelektuālais īpašums un saturi, tā ir un pieejamība pieejamība attiecībā uz visa cita satura eh, apjomu un saturs, kas ir nelegāls, tā ir eh, daļa no plašākas eh, problēmas. Jā, bērna tiesību pārkāpumu attēls tiek pārlādēts, lejuplādēts, tā ir daļa no nozīme. Ja jūs raugties uz komunikāciju un noteikumiem, ko komisija nosaka, tad mēs tikai daļas no problēmām izskatām tā ir, teiksim, atbildības un nodošana komisijai un dalību valstīm, lai tās īstenotu savu atbildības daļu, kā atsevišķos tiesas nolēmumos ir plēmts, kā piemēram telekabla tiesas procesā ir lēmts. Diemžēl ir tādi sarežģīti jautājumi, ja izlēmj tad, kad um, strādājam uh, veicot mūsu mājas darbus, un tas skar pilnīgi visas iesaistītās puses. Paldies arī es runāšu par šiem jautājumiem, kas pārklājas. Man arī <clears throat> nepatika Cukurberga kunga prezentācija nevis tādēļ, ka kaut kas no, cukur, no Facebook perspektīvas būtu nepareizi, bet no Mm, sabiedrības viedokļa. Likumdevēji vēlas, lai teroristisks saturs tik izņemts, un arī Facebook to uh, vēlas. Facebook nav uh, platforma uh, bedīgām un tiešām nelikumīgām diskusijām. Tā ir kompānija, kas uh, vēlas uh, būt uh, atklāta, kas izņem saturs, uh, kas eh, nav eh, likumdošanai atbilstoši. Taču dažkārt noteikumi tiek pārkārtie. Un šī likumdevēja eh, vēlme izņemt saturs un Facebook vēlme izņemt saturs no. Nu, tā nav īsti tehnoloģija, kas to dara, bet mums vajadzētu saprast to tā, ka likumdevējiem ir jāsaprot, ka ir laiks mainīties un praudzīties, kā likumu varētu mainīt, lai uh, atrisināt tās problēmas, kas rodas, un tas nav novēršams. Par autortiesībām un autortiesību direktīvu runājot. Nu, varbūt tas ir tāds vienkāršots jautājums. 13. pants un filtrēšanas pants, man liekas, ir tāds mežonīgs, jo šis motivācijas jautājums 13. pantiem. Viss ir šeit, viss ir par naudu. Un runa ir par ļoti lielām komerci interesēm no abām pusēm. Ja mēs mm, diskutējam par šo naudas jautājumu un nepievēršamies interneta pamattehniskajiem mehāniskiem risinājumiem, tas liekas nepareizi un, un pavisam traki. Un liekas, ka neproporcionāli ir tas, ka šīs drastiskās izmaiņas tiek izmantotas, a, lai a, a, tīkliem vajadzētu risināt šo problēmu. Ja mēs runājam par atšķirībām starp uh, dažādajiem saturiem, vairāk runātāji jau tam pievērsās uh, uh, bērnu seksuālajā pārkāpuma un kādēļ filtrēšana šajā kontekstā ir jāakceptē. Domāju, ka ir jāgūst mācības no tā, jāraugās kādēļ tas tā ir, tas ir saturs, kas ir ārkārtīgi kaitīgs. Otrkārt, tas ir saturs, kas ir skaidri atpazīstams, jums nav jābūt ekspertam, lai saprastu, kas ir nelegāls. Un treškārt, tas ir saturs, kurā likumīgā konteksta vienkārši nav. Un kāda ir kļūdas iespēja? izņemot uh, šādus bērnu seksuālās uzmākšanās uh, saturs un uh, kļūdaini izņemt kaut ko līdzīgu citu, nu šī kļūda nebūtu pārāk liela. Tāpat arī runājot par cita veida tādu uh, spēcīgāku attieksmi attiecībā uz ļoti uh, uh, kaitīgu uh, saturu un uh, saturs, kas ir uh, ātri atpazīstams un kas varbūt nebūtu tik uh, ļoti kaitīgs. Taču no otras puses runājam, ka šie. Uh, potenciāli eh, teroristiskās uzrunas un uh, potenciāli cilvēktiesības uh, aizskarošs vai uh, potenciāli uh, politisks jautājums. No nu, tas nav tāds uh, absolūti unikāli atpazīstams. Apmelošana, nomelnošana ir arī vēl sarežģītāk platformai atpazīt, kura puse uh, saka taisnību un kur ir šī likumīgā situācija. Spānija, apvienotā karaliste, nostāja tāda, ka platformām jāgaida tiesas nolēmums, jo platformām varbūt, ka nav tādas likumīgas ziņāšanas, kas ir nelegāls. Tas ir šis likumīgais standarts, ko vairākas tiesas arī ir pieņemšas savos nolēmumos. Argentīnā un Indijā izmantojot viņu konstitūcijas noteikums un pamatiesību pantus. Un noslēgumā, kā sasniegt sabalansētu situāciju? Mēs runājām par procesu, par to, kas ir zināšanas, mēs runājam par uh, dažādo uh, artiklu uh, pieeju un labāk caurskatāmība, par to nav tiek runāts, un vai, kompānijām vajadzētu publicēt datus, kad noteikti saturs ir izņemts un kādēļ. Es piedāvāju, teiksim, par saturiem, par teroristiskiem saturiem, un šeit, nu, minimāli apmācītu cilvēku grupu iespējas būt, atpazīt to, kas tas ir un kā tas ir. Es nerunāju par inovāciju daļu. Es domāju, ka Lārcālēns arī runāja par to, ka mazām kompānijām vienkārši nav iespējas 60 miljonus dolāru izmantot, lai saprast, kas ir šie saturi. Bet tas bija pirms vairākiem gadiem. Un filtri tagad nozīmīgi darbojas. Vēl nozīmīgi bija tas, ko uzsver slīdītēs. Kompānijas ir burtiski tā kā izmantot licences mm, filtrēšanai, nu nav tāda riska, ka tās pāraugs mazās kompānijas. Un kom, mazās kompānijas varētu nu, būt tādā situācijā, ka viņi uh, uh, nevar izkļūt no uh, konkurēt spējai neatbilstošiem nelieliem modeļiem. Labi, tad arī vēlreiz tad par tiem <clears throat> pirmajiem jautājumu loku par algoritmiem. Jūs zināt, protams, kā darbojas internets, un tad jāskatās, protams, arī, kas ir līdzīgi kā ASV, kā ir likumdevējs darbojušies. Tad viens ir ātrums, apmaiņas ātrums, un arī tam sekojušais, protams, likumdevēja ātrums, pieņemot šos noteikumus, un šis mērogs. Uh, Mm, parasti ir vienmēr noteikumi vērsti uz tādu nelielu uzņēmumu skaitu. Un līdz šim nav bijis tā, ka um, mēģinājums noteikumus piemērot tur simtiem miljonu lietotāju. Un tagad sanāk, ka jūs mēģināt to pašu kārtību, šo pašu ātrumu attiecināt uz tiešām jau pavisam citu lietotāju skaitu. Un kad varētu būt risinājumi? Manuprāt, vienīgais iespējamais risinājums būtu, ja jūs eh, savienot kopā valsts um, tādu atbildību. Jo nevarat, protams, sagaidīt, ka visu eh, uzņemsies paši uzņēmumi, bet no uzņēmumiem var prasīt tehnoloģisko atbildību. Nu, protams, ka eh, valsts var gribēt zinām rezultātu, bet rezultātu var panākt tikai tad, ja šie interneta operatori sadarbojas ar valsti tehnoloģiskā ziņā. Tātad ir jābūt sadarbībai. Praktiski tas varētu izskatīties šādi. Internetu uzņēmumi, protams, varētu visu laiku būt tādā ciešā saziņā ar, ar regulātoru. Piemēram, kaut kas līdzīgs kā Eiropā jau ir izveidots Briselē šeit Eiropas Savienības internetu fórums, kurā mums notiek šīs diskusijas, mēs skaidrojam, kā mēs to darbojamies, likumdevējs tad attiecīgi var. var uzdot papildus jautājumus, um, iedzināties visās papildus prasībās. Es domāju, šāds fórums varētu sniegt vēlamo rezultātu. Tātad, ja mēs esam vienojušies par kompējiem mērķiem, mēs kā uzņēmumi un darbdevēji nevēlamies, protams, lai sabiedrība arvien vairāk radikalizējas, ņem rokās ieroči un spridzina viens otru. Tas negalīgi nebūtu mūsu interesēs. Tātad ir jautājums, kā mēs varam novērst šādu scenāriju. Nu, mums, protams, jākoncentrēs uz lielajām pārmaiņām, un tas ir jārisina savu dialogu. Par uzticību. Tas ir, protams, ļoti labs jautājums. Par uzticību arī, piemēram, manam uzņēmumam. Esam pieļaujuši milzīgas kļūdas. Tā ir jāatgūst uzticība Tieši uzskatām, ka to varam darīt um, dialogu ceļā, un viens puses mēs arī atzīstam, ka mēs drīkstam kļūdīties. Galu galā mēs kļūdāmies katru di dienu. Un uh, arī par to izņemto saturu un atkal atjaunoto saturu. Tas ir skaidrs tāds kļūdu mācīšanās periods, un mūsu kopējais mērķis varētu būt samazināt uh, bērnu seksuālās izmantošanas attēls. Uh, Un atkal, varbūt citreiz šaubgadījumā, kur mēs kavējamies to darīt, um, tas, protams, nekad nebūs tā, ka mēs saksim absolūtos uh, rādītājus, tas vienmēr būs tikai vēlamības formā. Bet vēlreiz par šo dzēšanu un bloķēšanu mēs dzēšam saturu, ja tas nonāk pretrunā mūsu izstrādātiem standartiem vai uzskatām, ka tas ir nelegāli, savukārt ierobežojam uh, zinām, geogrāfiskā teritorijā, apzinoties, ka varbūt konkrētajā jurisdikcijā saturs ir uzskatāms par nelegālu. Tas ir atkal tā nodalīts. Mums ir šie globālie standarti, un tad ir šī vietējā jurisdikcijas noteikumi. Piemēram, dažādi veidi apvainojumi, kur dažkārt šķiet, ka šādi apvainojumi ir pieņemami, savukārt citā jurisdikcijā izskanējis apvainojums jau ir pilnīgi nepieņemams. Tālāk, vēlreiz domājot arī par šiem risinājumiem un jurisdikcijām, ir tādi interneta pakalpojumi, kas, protams, nevēlas uh, darboties atbildīgi, bet tā ir absolūta minoritāte. Manuprāt, absolūtais vairākums vēlas darboties atbildīgi, un jo atbildīgāks jūs pats esat, jo, protams, jums ir skaidrāk sava atbildība Nu, protams, mēs arī izveidojam šīs IT sistēmas, kas darbojas, nu, faktiski te nav runa par regulēšanu, to direktīva jau skaidri nosaka. Un vienkārši jādams par stimuliem, lai uzņēmumi darītu to, kas viņam ir jādara. Tad, tad, lai viņi zinātu, kas ir pareizais ceļš un risinājums. Un līdz to arī virzītos tad kopīgu izpratni. Un pamatā vienmēr, protams, ka jūs rūpēties par cilvēkiem, kas izmanto jūsu pakalpojumus. Paldies par jūsu atbildēm uz daudziem jautājumiem. Tātad varam atkal turpināt paneļa diskusijas. Un uh, trīs aicināto viesu vietā mums tātad būs tikai divi pārstāvji. Veika kungs, kurš pārstāv sezinam. Uh, un Pančīnikungs no YouTube. Un viņš reiz arī pārstāv Google. Jums katram maksimāli desmit minūtes. Tātad lūdzu, nosēstam pārstāvim Fēkungam vārds. Paldies, ka uzaicinājāt, ka mēs varam arī komentēt jūsu uh, priekšlikumu. Tad man sauc Maikls Feiks. Es pārstāvu tādu vidēju vai mazāku platformu, kurai dibināt Čehijā. To izmanto aptuveni 90% čehu iedzīvotāju. Un līdz to absolūtie skaitļi nebūtu nekad pielīdzināmi ne Google, ne Facebook lietotāju skaitam. Toties mums ir, mūsuprāt, nozīmīga pieredze tieši ar uh, legālo saturu un to izmantošanu platformā. Es neesmu jurists, esmu vairāk uzņēmējs, uzņē, uzsāku nodibināju šo uzņēmumu 2004. gadā kā uh, savu projektu, un esmu uzkrājis līdz ar to savu pieredzi, kurš kā laik sāk 50 dalī, darbinieku. Uh, Tagad jau ir sasniedz 1500 darbiniekus. Un e, darbojas e, visā Čehijas teritorijā un arī Slovākijā. Un tādēļ man varbūt cita pieredze nekā e, iepriekšējiem runātājiem. Kopš pirmās dienas mums bija aktuāls jautājums par tieši nelegālā satura risinājumu. Nē, varbūt tur mēģinot to skatīt no politiskās perspektīvas, bet vienkārši saprotot, ka tā ir mūsu atbildība. Mums ir jābeido godīgs pakalpojums iepratiem mūsu lietotājiem. Tas ir veids, kā mēs varam saglabāt savu konkurētspēju. Galu galā tie ir mūsu lietotāji, kas mūs novērtē pēc piedāvātajiem pakalpojumiem. Visiem ļoti svarīgs arī, protams, mūsu tēls un mūsu uzņēmuma zīmols. Kā tu redzam, tas nodarbina gan mazus uzņēmumus, gan ir lielus kā Facebook. Par nelegālā satura izņemšanu es te nevarētu piekrist visam, kas iepriekš izskanēja, un es gribētu varbūt uzreiz arī norādīt tādiem pretrunīgākajiem punktiem komisijas priekšlikumā. Pirmkārt, uzskatu, ka mums ir jānostiprina tas, kas jau ir spēkā. Lietotāju pašu radītais saturs pieprasa, lai būtu skaidri noteikumi gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī. Jo galu galā par arī šo saturu atbild valsts un valsts iestādes. Bet Eiropas Savienības pieeja šobrīd ir ne, nu, nenodarbināsimies ar reālajiem pārkāpējiem, sodīsim platformas, ko tie izmantoja. Tāpat arī cīņa pret terorismu, manuprāt, jau šobrīd tiek risināta gan nacionālā, gan Eiropas līmenī ar šiem tiesību aktiem. Un es vienkārši varētu teikt, ka, ja jūs pilnībā īstenot visus noteikumus, kas jau tādā ir spēkā, mēs būtu lielāki ieguvēji. Nevis mēģinot tagad ierobežot uh, pakalpojumu sniedzēju darbu. Otrkārt, mēs te nesam zvaigžņu karu situācijā. Um, Mēs esam visam neliela platforma, un tādā ziņā es nepiekrīstu komisijas piedāvājumu automātiskajiem risinājumiem satura atpazīšanai un dzēšanai. Manuprāt, tehnoloģiju attīstība nav vēl sasniegusi tādu līmeni, lai varētu uzreiz jau ļoti precīzi noteikt legāla un nelegālā satura atšķirības. Un gan kā teksts, attēls vai skaņa. Galu galā cilvēki paši pieļauj kļūdas, un arī automātiski filtrs šobrīd nav iespējams. Šāda simtprocentīga garantija nav. Mana pieredze liecina to, ka legālo mm, mm, saturu, protams, rāda cilvēki ar varbūt arī atšķirīgām zināšanām. Ir, protams, daudz veidi, kā jūs varat mm, arī pārmaidot sākotnēju saturu, kur nemaz neuztver šādi filtri. Un tādēļ te papildus ir jārisina arī autortiesību jautājumi un autortiesību direktīvas 30. panta noteikumi. Augšu plādētājs saturs parasti iegūst vislielāko ievērību pirmo stundu laikā, un pēc tam jau tas tā kā zaudē savu ievērību. Lai gan parasti sanāk, ka gandrīz, lai to visu uzraudzītu, būtu jāspēj nu, nodarbināt cilvēkus 204 stundu režīmā, kas ir mums ļoti sarežģīti un gandrīz neiespējami. Tad vajadzētu vēl pieņemt darbā atsevišķos administrators, kas nodarbojas tikai ar šādiem paziņojumiem. Bet padomājiet, cik tas ir neiespējams uzdevums maziem uzņēmumiem, kur ir tikai daži darbinieki un kuriem varbūt ir tehnoloģiskie darbinieki pieejami tikai pāris stundas dienā. Un tālāk mēs nevaram kļūt par tādiem policijaskiem uzraugiem, ja pretim saviem lietotājiem. ja mēs visu laiku uzmā, uzraukam, tad arī lietotāji sāk sajust šo uzraudzību. Nu, un, piemēram, tad jums ir jāskatās, piemēram, kas notiek ar e-pastiem un e-pastu saturu. Es kādā ziņā neatbalstītu caurskatāmības ziņojumu publicēšanu. Tātad tas oficiāli tiek sauc par to, ka jūs publicējat mm, metodi, saturu skaitu uh, par legālo saturu un nelegālo saturu. Tā tas ir rakstīts šajā novērtējumā. Bet tas rada milzīgu administīvo slogu un nekādā veidā īsti neredzu, kā tas palīdz atrisināt problēmu nelegālo saturu. Šāda ziņošana īsti neko, manuprāt, uh, sauktiem trusted flaggers, uh, uzticētajiem ziņotājiem īsti atrisinātu. mums īstenībā ļoti slikta pieredze, ko, piemēram, mēs mēģinām atpazīt viltus ziņas. Tad īstenībā katrs vadās pēc savas pārliecības, kas ir pareizi, kas nepareizi, un ir diezgan grūti to unificēt. Manuprāt, tomēr ir jāmeklē citu veidu, kā uzņēmumiem likt to darīt. Tātad šeit aicinām sadarboties uh, starp pakalpojumu sniedzējiem. Manuprāt, tas ir iespējams tikai uz brīvprātības pamata. Savas pieredzes atklāšana, tehnoloģiju atklāšana, nu, to nevar neviens uzspiest. Un tāpat arī uzņēmumi nevar taču atklāt visas savas iekšējās procedūras. Uh, jeb atklāt līdz to visu savus ieguldījumus eh, pētniecībā un attīstībā. Un mums īstenībā nevarētu teikt, ka būtu izdevusies veiksmīgi sadarbība valsts iestādēm. Tad mana pieredze no Čehijas, mazas valsts, kur pašam jāizstrādā sava procedūra, kas darbojas ar valsts iestādēm, brīdī, kad eh, <clears throat> šāda platforma izmantošana kļūst ar vien populārāka, nu faktiski mēs darām jau, ko varam. Mēs balstamies, protams, uz gan noteikumiem, gan arī pašu izstrādātiem noteikumiem nozarē, bet mums galvenokārt tomēr jākoncentrējas uz pamat savu darbību, nevis jātērē laiks saziņā ar valsts iestādēm. Tātad tas, ko mēs saņemam kā paziņojums no valsts iestādēm, nu, cik tas nepieciešams, tas jau tagad notiek. Nav nepieciešams vēl papildus to kaut kādā veidā regulēt. Uh, Galu galā jau ir nodrošināta tāda pātrināta kārtība, un dažkārt, kad ir bijis nepieciešams, to izmantojam. Galu galā arī valsts iestādēm skaidri noteikti instrumenti, ko tās var izmantot un ko jau tās ir darījušas. Nu, lūk, tie ir tie galīgi svarīgākie jau punkti, kurus vēlēs izcelt, un esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Thank you! Paldies! Un pie mums ir arī Pančīnie kungs Google YouTube. Jā, paldies, ka uzaicināt man šodien. Man, man ir daži slaidi. Un uh, mūs aicināja šodien sniegt tādu pārskatu par mūsu pieeju, lai cienītos pret uh, nelegālu saturu tiešsaistē. Un tad īpaši vēlos jums dot uh, pārskatu. Tie nav nekādi mežonīgi rietumi, bet mums ir ļoti skaidri noteikumi, un tā ir mūsu atbildība nodrošināt drošību. Gribētu sākt ar uh, nelielu informāciju par YouTube. YouTube ir vienkārši neticama platforma, ko var izmantot katram, lai izteiktos. Mums ir četras brīvības eh, - vārda izteiksmes brīvība, iespēja brīvība, arī ekonomiskā brīvība. Izmantot šo platformu, lai uzsākt savu uzņēmēju darbību, lai padarītu saturu pieejamu, eh, lai kļūtu kādiem ar nepar zvaigzni, arī iespēja piederēt pie šīs kopienas, kur dalīties ar saturu Mums, mums ir vajadzīgi cilvēki, kas dalās ar saturu, tāpat arī, protams, eh, brīvību saņemt informāciju. Gan saņemt informāciju, gan sniegt informāciju. Un eh, tas viss ir ņemts vērā par to, ka tas milzīgs šie augšuplādētie saturi ir milzīgi, milzīgs skaits šo saturi, bet mēs gribam parādīt, ka mums ļoti skaidri notiekumi, kā atrast uh, līdzsvaru starp šo augšublādēšanas milzīgo skaitu un eh, nepieciešamību respektēt eh, noteikumus pakalpojumu sniedzējiem. Mums ir ļoti skaidra politika, kas ir ieviesta, kas neļauj nekādu izturēšanās, kas varētu nodarīt kaitējumu, jebkurš saturs, kas var būt pārkāp noteikumus, Tie ir aizliegti. Protams, mēs arī ļoti skaidri respektējam uh, likumus katrā valstī, kurā darbojamies. Gribētu teikt, ka nav runa tikai par uzņēmuma politiku, bet arī par to, kā mēs respektējam likuma varu. Un šajā punktā mums ļoti skaidra pieeja. Kādā veidā mēs atrodam šo līdzsvaru, par ko diskutējam, un uh, nepieciešamība nodrošināt, ka, mē, ko mēs ieviešam mūsu politikā. Mēs izmantojam divus kanālus, lietotāju norādes, katra var atsaukties uz saturu, kurš video bijis, norādot šo marķējumu. Mūsu politikā ir tā, ka var ziņot par šo saturu mums septiņas dienas nedēļā, tad visu laiku, un ir iespēja ziņot arī par saturu par kuru ir aizdoms, ka tas ir nelegāls. Protams, ka dalība valsts un uh, jebkur ja iestāde arī var izmantot šo kanālu. Un uh, mēs, protams, ņemam vērā eksistējošos likumus. Gribētu pakāpties solīt atpakaļ un paraudzīties. Tad, tad uh, šie pīlāru, ko mēs izmantojam mūsu platformā, lai sasniegtu tādus augstas kvalitātes marķējumus. Protams, ka mums var ziņot par jebkuru nelegālu saturu, kas ir mūsu pretrunā ar mūsu politiku. Un eh, tas viss atsaucas uz tā saucējiem trusted flagers. Tie ir eh, ziņotāji, kas ir uzticami. Mums ir tāda ļoti spēcīga kopiena, bet, protams, ka Saprotam, ka tas ir specifisks jautājums un, eh, un tas sniedz ļoti labu iespēju uzlabot kvalitāti šo saturu izņemšanai. Katrs no viņiem sniedz pārskatu par šo norēdo saturu, tad mēs rīkojamies. Mūsu skaidri parāda, ka marķējumu Eh, kvalitāte ir ļoti augsta. No šiem pieprasījumiem izņemt saturu daudz kaut ko mēs mācāmies no sadarbības ar šiem uzticamajiem ziņotājiem, marķētājiem. Un arī diskusija par eh, dažādām politikām, dažādām pieejām. Piemēram, problēma ir arī specifiskā jurisdikcijā Eiropas valstīs, un tādēļ vienmēr šis darbs ir jāuzlabo. Tā gribētu fokusēties uz diviem uh, konkrētiem nelegāla satura veidiem. Kā jau teicu, pirms tam ir jāparaugās, raudzies ne tikai no horizontālas perspektīvas, bet arī no vertikālas. Tātad par uh, autortiesībām. Mēs uh, šādu brīvprātīgu pasākums esam ieviesuši, bet mēs uzskatām, ka tas, ko mēs darījām autortiesībās, uh, tas ir ļoti atkarīgs no labākās prakses paraugiem. Tātad uh, atbalstīt uh, īpašuma turētāja tiesības nodrošināja to, ka viņu tiesības tiek respektētas platformā. 1 miljonu dolāru investīcija šeit ir, un tas ir punkts arī par to, par ko mēs pirms tam diskutējam, proti par to, kāda resursi ir pieejami, lai palīdzētu īpašniekiem šeit eh, pieņem pareizus lēmumus. Un šeit mēs uh, sniedzam šos instrumentus. Nav tikai runa par to, kā mēs filtrējam mūsu platformas, bet eh, kā mēs ar tiesību turētājiem sadarbojamies. Šeit ir iespēja lietot eh, katalogus, tātad darbi, ko viņi vēlas aizsargāt un nodrošināt, ka uh, lietotāji atpazīst šos uh, katalogus. Un uh, galīgais lēmums, kas ir, ko darīt ar šo viņu saturu un saturu, ko bija paņēmis eh, lietotājs. Tātad šeit ir iespēja izmantot iespēju to uzlikt par maksu, tad uh, eh, izsekot proti, kāda veida saturs ir augšuplādēts mūsu platformā. Tātad to vajadzēja tiešie eh, tiesību turētāji vai arī bloķēt saturu šajā jautājumā. Tas ir vislabākā pieeja. Tātad man jāsaka, ka tā saucamā monetizācija šajā procesā. Pagājušajos gados mēs izmantojām, tur bija divu miljārdu summa, ko saņēma tiesību turētāji. Tātad no šiem ieņēmumiem, kas bija monetizācijas pasākumu. Tātad mēs tagad varam pāriet uz eh, teroristu saturu. Tas, mēs arī pirms tam par to diskutējām, un tas uh, izraisa ļoti lielas bāžas dalību valstīs. Gribētu uzsvērt, ka atšķirīgi no tā, ko mēs esam līdz šim redzējuši par uh, saturu, raugoties tieši uz autortiesību uh, kontekstu, tas ir vissvarīgākais, lai paraudzītos uz uh, saturu, kas varētu novest pie pārkāpumiem terorisma kontekstā. Mēs uzskatām, ka tehnoloģiju izmantošana ir uh, pareizā pieeja, lai cīnītos pret šo saturu tiešsaistē. Šeit, piemēram, mēs izstrādājām uh, automātiskās mācīšanās uh, pieeju. Uh, Mēs ne tikai lietojam mūsu pašu pieredzi, bet mēs eh, šeit raudzījamies, kādas virsmas ir vairāk nekā 2 miljoni video, ko mēs eh, pārskatījām iepriekšējos gados. Ir īpaši mēs redzējām šo, šīs norādes no iestādēm un no uzticamajiem ziņotājiem, izmantojot šo faktu automātiskā mācīšanās, lai noteiktu saturu mācās no šiem pieprasījumiem par to, kāda ir bieži pieprasījuma izņemt saturu. Un izmantojot šos instrumentus, lai noteiktu šādu veidu saturu platformās, lai radītu šādu pieprasījumu izņemt saturu, un ja nav šāda automātiskā filtra, tā ir vislabākā iespējama tehnoloģija, lai cīnītos pret uh, šo, šiem sliktiem saturiem, uh, saturiem platformā un tādā veidā var virzīties uz priekšu jautājumu risinājumu par satura izņemšanu. Par efektivitāti šiem instrumentiem mūsu pieredze ļoti pozitīva. 160 tūkstoši video tiek izņemti nu, starp jūniju un decembri. Tas parāda, kā automātiskā mācīšanās ir spējīga daudz precīzāk novērtēt šos saturus un izņemt tos no. Nu, platformām. Tā ir kopīga atbildība. Mēs to nevaram panākt vieni paši. Tādēļ mē, mums ir arī diskusija fórums, kā piemēram globālais interneta fórums, lai cīnītos pret terorismu kopā ar Facebook, kopā ar uh, Microsoftu, Twitter. Mēs uh, meklējam jaunus uh, ceļus, kā cīnīties pret šo parādību. Uh, Un eh, šeit mēs meklējam jaunas instrumentus kopā ar Eiropolu un eh, visur Eiropā mums ir arī datu bāze par teroristu saturu un neteroristu saturu. Mēs mēģinām eh, izmantot šos datu bāzes un raudzīties, kas ir mūsu platformā. Un 80 tūkstoši šādi digitālie pirkstu nospiedumi ir tie, ko mēs esam atraduši, un mēs diskutējam par šiem jautājumiem, lai rastu risinājumu. Vai noslēgumā gribētu teikt, ka tā, tas ļoti daudzslāņēns jautājums. Nav tā, ka viens risinājums būtu piemērots visiem. Vertikālā pieeja, kā jau teica, arī kolēģi ir ārkārtīgi svarīga. Mums ir jāraugās arī uz iespējama negatīva jau ietekmi, vai arī problēma par to, ka daudz saturs tiek izņemts. Mēs uzskatām, ka no mūsu puses vajadzētu būt katrā iespējā. Uh, sūtīt mums pieprasījumus vai eh, pārdomāt par šo jautājumu. Tāpat arī caurskatāmiem bija ļoti svarīgi šiem iemeslu dēļ. Mēs apzināmies faktu arī pirms dažām nedēļām. Pirmais caurskatāmības eh, ziņojums eh, no Google puses, kas sastādīja šo ziņojumu. Manuprāt, tādā veidā var sniegt vairāk informāciju, lai sasniegtu pareizo lēmumu par to, uh, kā cīnīties pret nelegālu saturu platformās. Paldies! Much, uh, and... Paldies! Un pirms dodu vārdu deputātiem, došu vārdu komisijai. Jūs varat uh, reaģēt Šteinas kundze. Ir nodaļas uh, vadītāja, kas vada nodaļu e-komerciju un uh, tiešsaistes platformas. Kungs. Jā, paldies. Paldies par šīm diskusijām. Tās ir īstajā laikā. Tā ir ļoti augstas raudzes un kvalitātes diskusiju kārta, ko šeit varējām izmantot un uzklausīt. Tas parāda arī, cik sarežģīts un daudzveidīgs ir šis viss process, kurā ir iesaistīti gan likumdevēji, gan arī mēs. Galers kundze. Uh, prezentēja mērķus, kas ir arī mūsu mērķi. Tā tad arī mūsu mērķis ir tāds, lai likumīgais saturs tiktu aizsargāts un nelikumīgs izņemts. Tas ir ļoti nozīmīgi digitālajai ekonomikai, tā kā priekšsādātāji to jau uzsver, it īpaši nozīmīgi tas ir MVU. Pilnībā tam piekrītam un mūsu ieteikums ir tieši tāds arī. Atsaucoties uz iepriekšējo darbu un to, ko Maknamī kungs teica par 2012. gadā nepaveikto darbu, daudz kas ir noticis pēc šī laika, ir izteikti priekšlikumi par caurskatāmību, par drošajām ostām, par uh, satura izņemšanu. Un arī uh, vēlreiz uh, nosakot šos trīs mērķus, uh, kurus uh, cenšamies uh, sasniegt, tika runāts arī par to, ka nav datu un statistikas. Uh, Mēs tieši šādā izpratnē rūkājamies, organizējot dažādas darbības fórumus, uzlabojot uzraudzību un prasot datus sniegt mums un dalīties ar tiem. Faikskungs teica, ka ir administratīvs sloks, bet es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi šis ir uh, jautājums, kurā jārunā, kas ir platformas, kas ir likumdevēja, kas ir uh, izpildvars uh, uzdevums. Uh, šīs, šim diskutējām jābūt uh, informētām, mums ir nepieciešams monitorings un iz, uh, informācija visādi citādi. Um, lēmumi tiek pieņemti balstoties uz nepilnīgām, uh, nepilnīgu datu kopumu. Uh, Angelopoulos kundze nosvēra uz to, ka ir nepieciešama laba samērota attiecības starp cilvēktiesībām, autortiesībām un citām tiesībām. Jautājums, kā sabalansēt dažādās pamattiesības un kā atrisināt šo pārvaldības programmu, kam būtu jādara tieši kas. Daudz tika runāts par proaktīvu um, darbību un procedūrām. Angelopolis kundze atzina pati, ka mēs iedrošinam šādu pasākumu izmantošanu mūsu komunikācijās un uh, ieteikumos. Tas ir nesaistošs dokuments, tie nav obligāti pasākumi. Tāpat arī tika runāts par to, cik sarežģīts ir viss šis jautājumu kopums un arī satura ziņā. Alēna kungs uz to atsaucās runājot par, piemēram, bērnu izmantošanu un teroristu grupu. Uh, informāli. Tas ir samērā sarežģīti, ja to salīdzina ar, piemēram, naidrunām. Tur situācija ir sarežģītāka. Mēs šo vertikālo pieeju, par to vairāk kārt tika runāts atbalstam, mēģinam uh, rast risinājums dažādos līmeņos, prasam um, drošos uh, izejas uh, punktus un satura uh, specifiskus risinājumus. Bet ir ļoti nozīmīgas atšķirības, vēlreiz runājot par instrumentiem. Rēdis kundze jautājumu par algoritmiem, par algus radītiem. Bet nu, tas ir ļoti nozīmīgs diskusija kopums. Es domāju, ka Pančīnī kungs noslēgumā teica kaut ko tādu, ko mēs vēlētu atbalstīt. Ir nepieciešami abi. Ir nepieciešams cilvēciskais e, redzējums un arī algoritmi e, mašīna risinājums. Ļoti vienkārši e, apjomam, apjomam par to fenomenu, ko mēs tagad runājam. Ja jums ir nepieciešami uh, Eh, miljoniem stundu izskatīšanai eh, vienā platformā, cik daudz cilvēku spētu to bez eh, mašīnu palīdzības, mehanizētas palīdzības. Tātad ir praktiski ierobežojumi tam, ko var paveikt. Un tāpat arī jūs nevarat tikai uz tiesas lēmumiem balstīties un iedomājieties tūkstošiem cilvēku skatoties saturi un tūkstošiem tiesas nolēmu par simtiem tūkstošu jautājumu. Mitiskundas jautājums, ko mēs varētu darīt par šo dažādo saturu un arī paper pig multfilms ir ļoti drošs, taču citas. Uh, Ko komisija dara par to? Ir šī uh, dubultā pieeja, uh, sakot, ka mums ir nepieciešams uh, skaidrs mehānisms, ka kāds var nozīmēt un iezīmēt to, un tāpat arī proaktīvi pasākumi, kas uh, atbalstītu cilvēks, kas dara šo darbu un dara uh, atbilstoši un kārtīgi. Paikskungs uh, tāpat arī uh, komentēja par šiem uzticamajiem. Uh, iezīmētājiem. Nu, nav tāda brīnuma risinājuma un panacējas risinājuma. Tādiem uzticamiem jā, iezīmētājiem uh, viņiem jāiegūst uzticību un jāuztur tāda arī dažādās pārfās, jo ja ir tādi uzticami uh, cilvēki, kas uh, to pareizi dara un padara to uh, sistemātiski, tad tie palīdz platformām, lai nepieņemtu nepareizus uh, lēmumus. Uh, bet vienreiz uzticams iezīmētājs nav tāds, kas vienmēr būs tāds. Kellers kundze gribēja zināt, kāds ir perfektais risinājums. Nu, tāda nav, jo ir pārāk daudz dažādu aspektu šeit ir iesaistīti. Jūs varat vai nu teikt, jā, mēs. Uh, labi rīkojamies terorismu satura apkarošanā, jo daudzi ir izņemti, taču cits teiks, ka viens video ir jau pa daudz, jo tas apdraud daudz cilvēku dzīvības. Tātad tas, kas būs perfekts risinājums vienam, nebūs perfekts citam. Tātad mēģināsim rast pēc iespējas labākos iespējamos risinājumus. Paldies, mūsu deputāta Redskons pirmā ārkārtīgi interesants diskusijas. Katrīna Stailer jau par to runāja. Juri komiteja balsos par 13. pantu par lieplādēšanas filtriem. Balsojums ir rīt, tas balstās uz ietekmes novērtējumu, un šī priekšlikuma mērķis ir plat, lielām platformām, tādām kā YouTube un Facebook lietojumu, un labāku labāku atalgojumu it īpaši mūzikas sektorā. Un tie runātāji, kas piekrīt šādam leplādēšanas filtram, YouTube un Facebook, tās ir kompānijas, ku, kur izmantošanai ir vērts, vērsts šis risinājums, bet mazie uzņēmumi, pilsoniskā sabiedrība un akadēmiskā vide tam nepiekrīt. Līdz ar to, nu kā tad šis priekšlikums sasniegs plānātos rezultātus. Esmu ļoti norūpējusies, ka galu galā šis priekšlikums tā nesabalansētība veicinās, kas ir uh, autortiesībās un uh, būs papilda uh, uh, problēmas radītas, uh, ja šādi uh, uh, ielādēšanas filtri tiks izmantoti. Kas vēl gribētos uzstāt? Tā ir Katrīna. Nu, man absolūti jāpiekrīt uh, kolēģei Džulijai. Tātad nelikumīgs un likumīgs saturs, uh, inovācija, izaugsme. Šī trešā daļa inovācija un izaugsme, ja mēs raugamies uz uh, iekšēju tirgu un uh, tiesisko saturu un plašāku tādu atbildību par digitālo vienāto tirgu, uh, ko mēs meklējam likumiskā ziņā, tas ir, varētu kaitīt tam, ko mēs vērtējam kā ļoti, ar ļoti lielu potenciālu. Mēs esam tādā situācijā, ka no vienas puses mēs mēģinam uh, likumīgo saturu regulēt, un no otras puses, tā kā tas nav sabalansēts, mēs kaut ko darīsim, kas, ko mēs domājam, ka tas uh, darīs ko pretēji tam, ko vēlamies sasniegt. Un tādēļ nu, nav tādas ļoti lielas a, cerības par to, ka mūsu likumi būs a, piemērojami un sabalansēti. Ļoti nozīmīgi ir uzklausīt jūsu uzstāšanos šodien. Es esmu ļoti gandarīta, ka šeit ir a, viss ir ierakstīts atvainojos par to, ka nav vairāk kolēģi jau šeit. Es domāju, ka uh, Afgan kolēģi vai Jurī kolēģi arī ļoti labprāt uh, izmantot šo ekspertīzi, kāda ir jums un kādu mums piedāvājat. Es gribēju teikt paldies, ka jūs uh, atradāt laiku runāt ar mums un mēs uzklausām jūsu domas. Balsojums būs rīt. Un, ja šis balsojums būs tāds, kā domājam, tad tas ir pret to, ko šī komiteja darīja pret 13. pantu tad mēs, nu, vismaz mēģināsim pilnīgi skaidri paust mūsu domas. Bet, nu, vēlreiz paldies, ka uh, visu šo jūsu laiku veltījāt. Tas ir laiks, kas ir ļoti veiksmīgi ieguldīts. Paldies! Paldies, un tagad runātāji, ja jūs gribētu vēl uh, ko teikt par šiem jautājumiem, par kuriem tikko runāju. Nu, varbūt tikai atgādināšu automātiskos rīkus un instrumentus satura filtrēšanai, kāds tiek lieplādēts. Pilnīgi piekrītam, ko teikt, mazas un nelielas kompānijas vidēji lielas, tā kā sēzinams nav visu instrumentu, lai simtprocentīgi būtu droši, ka mēs varam izmantot mūsu tehnoloģijas, lai veiksmīgi izņemtu vai kontrolētu šo saturu, kas uh, katru brīdi, katru minūti, katru dienu tiek uh, plādāts. Piekrītu varbūt, ka nākotnē nu, nelēmīgā kārtā mūsu pakalpojums būs atsardzēts no daudz lielākām kom, uh, kompānijām, top 10. Un varbūt, ka būs šie instrumenti, kas būs izmantojami. Un es tiešām negribētu, lai tas tā būtu nākotnē. Paldies par jūsu uzdotajiem jautājumiem un komentāriem par manu prezentāciju. Es gribētu uzsvērt pāris lietas. Pirmkārt, par a, saturu un, a, kon, un kontekstu. Tātad tas ir komerc a, instruments, kas a, no vienas puses atrisinātu problēmas, un no otras puses ļaut rīkoties vienkārši labāk. Mūsu skatījumā tas nav, nu, nav modelis uh, likumdošanai vai nav modelis, ko varētu visi izmantot, kas tieši saistrē uh, darbojas. Mums likās, ka specifiskos jautājumos, ar kuriem saskaramies, un arī tām iespējām, kāds ir YouTube, tā būtu, tas būtu inter, e, interesants instruments atbilstoši tām uh, prasībām, ko iTuner e, saņem. Uh, Šeit ar par iTunes visu uh, problemātiku tiek runāts. Un vēl par saturu. Kā jau iepriekš uh, tika uh, teikts par dalīto uh, atbildību, šis princips ir ļoti spēcīgs. Nu, piemēram, globāli informācijas uh, fórumi uh, mēs uh, varam sadarboties ar citiem spēlētājiem šajā rūpniecībā, lai varētu izstrādāt uh, pielietojums risinājums visiem, vai ir pietiekam daudz. Uh, tāds zelta uh, noteikums viena stunda. Nezinu, nedomāju. Man liekas, ka viena stunda līdz uh, tiek izņemts uh, saturs, it īpaši teroristiskais saturs. Uh, tas ir ļoti kontraproduktīvs, jo tas uh, novērš to, ka tiek izstrādāti šādi efektīvi rīki, lai cīnīties pret nelegālu saturu. Un liek mums koncentrēt uzmanību tikai uz ātrumu. Un ja mēs tikai uz to koncentrēsimies, būs vairāk kļūdu, un tad katrs ir atstāts savā vaļā. Katram būs jārūpējas par savu, savu, savu performanci, nesadarbojoties. Paldies! Paldies visiem, paldies visiem, ka bijāt šeit, ka uh, sniedzāt šo informāciju, un šis būs ļoti, ļoti veiksmīgs pienesums mūsu turpmākajām diskusijām. Tas ir tikai sākums šīm diskusijām, un jāraugās, cik uh, tālu virzīsimies uz priekšu. Tie ir lieli izaicinājumi mums likumdevējiem. Paldies, ka palīdzat un uh, dod mums arī argumentus. Gribu teikt paldies Jūlijai. Paldies komisijai par šo pirmo soli, un tagad eh, mēs eh, varēsim turpināt jūsu darbu. Un paldies visiem, ka bijāt šeit, un mēs eh, turpināsim darbu. Paldies!